Just... Dārgie kolēģi, es gaidu Panzērī kungu. Tas ir iemesls, kādēļ neesam sākuši sanāks, sākuši vēl sanāksmi, bet, nu, es viņu ieraudzīju. Labdien! Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, sveicu jūs šodienas ārlietu komitejas sanāksmē. Pirmdiena, pirmais punkts, darbkārtības pieņemšana, ja par to nevienam komentāru nav, tad uzskatām darbkārtību par pieņemtu. Otrais punkts paziņot uh, sanāksmes vadītāja paziņojumu, šobrīd man tādu nav. Un tas nozīmē, ka varam pāriet pie trešā punkta darba kārtībā ieteikums padomē komisijai un ārējās darbības dienestam par Lībiju. Šeit dodu vārdu kolēģiem Antonio Panzērī kungam, viņš ir ziņotājs. Ir iesniegts 173 grozījumi gan no deputātiem, gan arī Panzērī kunga. Viņam ir bijusi jau pirmā diskusija ar ānu referentiem par viņa priekšlikumu 17 kompromisa grozījumiem. Nu, nekavēšos došu vārdu Antonio Panzērī kungam, lai jums ir iespēja ieskicēt savu pozīciju par grozījumiem un kompromisiem. Lūdzu. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nedaudz nokavējos. Sākumā gribētu pateikties AFET sekretariātam un ēnu referentiem par lielisko sadarbības gāru, kas mums notika pār tik ļoti sarežģītu jautājumu, kā Lībija. Kā jūs pirms mirklīši norādījāt, diskusiju rezultātā esam nonākuši pie 17 kompromisa grozījumiem, kas lielā mērā aptver uh, daudzus no 173 iesniegtiem grozījumiem. Attiecībā uz šo ziņojumu neierobežojamies tikai uz to, lai reāli atspoguļot to, kāda ir situācija Lībijā, bet vēlējāmies arī vēl papildus pierādīt, eh, piedāvāt eh, eļamo ceļu, kas varētu nedaudz atrisināt šo problēmu, paturot prātā, protams, visus ierobežojumus un iespējas uh, attiecībā uz instrumentiem uh, un iespējām, kas ir mūsu rīcībā. Un uh, saprotam un atzīmējam arī ANO lomu, ka viņi ir norādījuši, ka ir tikai viens risinājums miermīlīgam uh, risinājumam. Tajā pašā laikā saprotam, cik ļoti ir sarežģīti, uh, padarot prātā arī sarāžī valdību, un šeit ir uh, jārīkojas atbildīgi un jāveido tāda uh, plaša atbalsta valdība, lai ļautu izvairīties no sarežģījumiem šīs valsts nākotnē. Kompromisa grozījumos apstiprinām to, ka ir nepieciešams veidot struktūrētu satveru attiecībā uz Lībijas rekonstruēšanu, arī ņemot vērā reģionālos attīstības stratēģiju, pievēršam uzmanību tam, ka nepieciešams lielākā mērā iznot koordināt, koordināciju no visām iesaistītajām pusēm aicinot īstenot arī um, organizēt starptautisku konferenci par norisēm Lībijā un uh, tajā pašā laikā piesaistot pēc iespējas lielāku valstu skaits um, kontrolēta atbruņošanās. Tie, tas būtu viens no obligātiem priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu vienotību nacionālā līmenī šajā valstī. Un mēs no sirds at, atbalstām uh, 18. gada vēlēšanu organizēšanu, lai tam pamatā būtu arī starptautiskais atbalsts, Venēcijas konven, komisija, un uzskatām, ka šī varētu ies, būt iespēja, kā nodrošināt stabilitāti un politisko leģitimitāti šajā valstī. Tajā pašā laikā atzīstam arī to, cik ļoti svarīgi ir nodrošināt arī pēc iespējas iekļaujošākus procesus, kas nodrošinātu aktīvu dažādu kopienu, vietējo iestāžu iesaisti, lai nākotnē vai tiktu veidota demokrātiska Lībija. Aicinām pārtraukt cilvēktiesību pārkāpumus, cilvēku vajāšanu un apstiprinām savu atņem, tātad, atbalstu starptautiskās tiesas lēmtajam. Uh, ir jārūpējas par bēgļiem, par iekšēji pārvietotām personām un aicinām strādāt pie uh, migrācijas plūsmu kontrolēšanas no šīs valsts. Un mēģināju tagad pavisam īsti ieskicēt uh, mana ziņojuma saturu. Manuprāt, kopumā ir paveikts liels darbs. Es no savas puses ar uh, lielu uzmanību un rūpību uzklausīšu ēnu referentu un pārējo kolēģu sakamo, sakāmo. sakāmo ar tiešām lielu cerību, ka šim uh, ziņojumam izdosies nodrošināt konverģenci un atbalstu no uh, visām pusēm un arī komisijas puses. Lielas paldies priekšsēdētāji! Thank you. Paldies, Panzērī kungs! Šim punktam paredzētas indikatīvi desmit minūtes. Pieci kolēģi redz šobrīd gribētu izteikties. Štetina, Tanok, Lagbīrēl, Kouso un Kastaldo. Vai vēl kāds gribētu pieteikties? Uh. So we have Mr. Bettini and Mr. Haji Georgiou. Haji Georgiou. Any... Vēl divi kolēģi pieteicās, vai vēl kāds? Labi, 10 pāri vajadzētu pielikt punktu šim punktam, ir 20 pāri trījiem un ir 7 runātāji. Matemātiski neizskatās, ir 2 minūtes maksimums katram lūdzu. Bet mēģiniet izteikties pēc iespējas īsāk štetina kungs lūdzu. Thank you, Chairman, for... Paldies priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, sākumā gribētu pateikties Pansērī kungam un pārējiem kolēģiem no citām politiskajām grupām, kas iesaistīti šajā procesā un darbā. Esmu konsultējies ar ekspertiem, kas strādā ar Lībiju jau garā laika posmā. Esmu arī organizējis konferenci, kas veltīta situācijai šajā valstī. Tas notika, lai labāk saprastu, kas reāli ir nepieciešams, lai palīdzētu šai valstī nodrošināt stabilitāti un tādējādi panāktu uh, tās pilsoņu drošību un tajā pašā laikā nozīmētu arī bēgļu un migrantu drošību. Līdz šim tikai viens ānu, viena ānu referents sanāksme ir notiks un kompromisa garā ETP vienojās uh, atbalstīt par visiem uh, kompromisa grozījumiem, par ko tika vestas sarunas, bet, diemžēl, bija ļoti maz laika pārunāt piedāvāto balsošanas sarakstu. Mēs sākotnēji vēlējāmies aicināt atlikt balsojumu, bet esam panākuši vienošanos. To varam atbalstīt. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem. Veiksim darbā! rītdien balsošanas laikā. Lielas paldies! Paldies! Nākamais ēnu referents Čārls Tarnoks, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies kolēģim Pancēri, izteikšos pavisam īsi, piedalījos arī es ēnu referents sanāksmē, kad vedām sarunas par kompromisu grozījumiem. Pilnīgi skaidrs, ka nākot no vienas no liel, divām lielākajām valstīm, kas piedalījās militārajā intervencē Lībijā, nu, ārlietu kontekstā, nu, tas nebija tas spožākais brīdis, jo Lībijā stabilitāte ir um, zudusi pilnībā. Uh, un arī manā grupā notika ļoti garas uh, diskusijas. Nārta, kungs, Nārta kungam bija ļoti atšķirīgs viedoklis nekā Alde, un neskatoties uz visām problēmām, mūsu problēmām, es domāju, ka mums ir jāatbalsta ANO rīcības plāns Lībijai, kā arī starptautiski atzītā valdība un īpašā pārstāvja loma Lībijas stabilizācijā. Lībija vēl aizvien ir izaicinājuma pārpilns jautājums. Tā ir valsts, kas nav nemaz tik tālu no Eiropas Savienības. Tajā ir milzīgas problēmas saistībā ar cilvēku kontrabandu, ar dažāda veida starptā, organizēto noziedzību starptautiskā līmenī, džihadisms, ISIS klātbūtne, narkotiku kontrabanda un arī tad, kad ISIS cietīs sakāvi Sīrijā un Irākā, noteikti Lībijā viņa klātbūtne vēl tikai palielināsies. Ir vesela virkne problēma, kas saistīta ar stabilizācijas, at, stabilas situācijas atjaunošanu Lībijā, ir ārkārtas trasta fonds, ir ārkārtas rīcības plāns, ko izstrādājas ANO. Mums jādara viss, kas mums spēkos, lai nodrošinātu stabilitāti un atgrieztos beidzot pie tiesiskuma un demokrātijas šajā valstī. Bet, nu, Tas ir ilgtermiņa mērķis. Pārējā laikā, gaidot to, jāpārliecinās, ka Eiropas Savienība vismaz droši var rīkoties, domājot par atbalstu, humanitārā atbalsta programmām, pārvietošanu, iekšēji pārvietotās personas problēmas Lībijas dienvidu, dienvidu valstīs, pie Sahels valstīm cīņa ar starptautisko terorismu. Uh, Un, manuprāt, ziņojums ir līdzsvarots, un tādēļ mēs plānojam atbalstīt kompromisa grozījumus. Paldies! Paldies Čārlzam Tanakam! Zaļo grupa, kā mani informēja, nu ir lielāka par goe grupu. Tad, nu, tagad zaļo grupas pārstāvim vārds pirms goe Lokbīlērs kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies pancērī kungs jums par um, attieksmi sarunās, paldies, ka Sadarbībā ar daudzām no mūsu grupām varējāt atbalstīt arī piedāvātos kompromisa grozījumus. Grozījumi ir iestrādāt kompromisa priekšlikumos, un mēs īpaši pievērsāmies sieviešu un minoritāšu lomas stiprināšanai, lai nodrošinātu ilgspējīgu politisko vienošanos, kas būtu ilgspējīga. Aicinājums reģionālām pusēm neveikt uh, militārus pasākums bez tiesiskā pamatojuma un tā tālāk. Ir ļoti labi arī tas, ka ziņojumā tiek aicināta, aicināts ratificēt un parakstīt uh, Ženēvas bēgļu konvenciju no 1951. Uh, gada un uh, ievērot starptautiskās krimināla tiesas lēmto. Tas viss ir atspoguļots kompromisos, bet mūsu grupa nevar atspoguļot vairākus kompromisus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības migrācijas politiku Lībijā. Nu, piemēram, mēs neaicināsim intensificēt uh, sadarbību starp uh, jūras uh, operāciju Sea Guardian un operāciju Sofija un arī CSDP civilās misijas īstenošana Lībijā. To nevarēsim atbalstīt, kā arī Lībijas krasta apsardzes darbu, paturot prātā to, kā viņi strādā. Uh, un tas nu, tā tiešām atpaliek no starptautiskajiem standartiem. Bet, jebkurā gadījumā, nepacietību gaidām šī ziņojuma pieņemšanu un balsosim par to beigās. Kolēģim Pancērī, nu pat iepazinos ar informāciju Vācu mēdījos, ka uh, ģenerāls Hafta ir tiešām uh, slims uh, šobrīd, un ja tā rezultātā mainīsies uh, Lībijas uh, armijas vadība, tad daudzi no šiem ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem būs novecojuši, jo, manuprāt, tāda ir gaidāmas cīņas. Bet tas tāds komentārs. Liels paldies! Paldies! Go, goja grupas vārdā Kozo kungs. Paldies priekšsēdētājs, teikšos pavisam īsi Jā, mēs Pancērī kungam norādījām, ka mūsuprāt viņa rekomendācijās ir arī uh, tādas pozitīvas iezīmes, goet to noteikti atbalstījis, uh, situācija Lībijā ir sarežģīta, bet ir lietas, ko nevajadzētu darīt. Tagad mēs esam lūguši zināmas uh, grupas, ko darīt Sīrijā. Uh, jāsalīdzina šīs divas situācijas, jo Lībijā situācija ir katastrofāla. Tā ir augstākais dzīves līmenis Ziemeļāfrikas reģionā, bet miera tagad nav. Vietējās kopienas un ciltis o, cīnās. O, redzam, ka arī ISIS pārorganizējas un o, pārdala savas lomas šajā teritorijā. Tādēļ plenārsesijā vajadzētu noturēt plašas atklērtas diskusijas. Mēs vēlamies iet uz priekšu attiecībā uz šīm rekomendācijām. Nedaudz vēl ko vēlāk komentēsim arī par atsevišķiem grozījumiem, bet mēs iebilstam uh, pret uh, dažiem no šiem konkrēt, uh, konkrētajiem priekšlikumiem. Un tas pats attiec arī uz priekšlikumu saistībā ar robežu. Pagājušajā nedēļā bija vairākas uh, jomas, kur tika it kā pausts atbalsts bēgļiem, Mare Nostrum operācija. Uh, nu, mēs dažas cilvēku grupas kriminalizējam, bet uh, bēgļiem tas īsti nepalīdz, tas viņiem liec tikai nonākt Eiropā, tādēļ mums ir jāraugās tomēr uh, uz sasaisti un uh, sadarbību ar šiem vietējiem pirātiem, kas uh, rīkojas. Tādēļ dažiem no priekšlikumiem mēs, diemžēl, nevaram paust atbalstu. Paldies, paldies, kolēģi, Kastaldo kungs, FDD, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties kolēģim Panzērī kungam. Uh, par lieliski paveikto darbu un lieliski panākto rezultātu, neskatoties uz uh, viedokļu apmaiņu, kas uh, starp dažiem referentiem bija arī visai asas. Papildus priekšlikumiem, kā jau kolēģi atgādināja, ir, uh, jā, ir jāņem vērā uh, ģenerāļa aftārda potenciālo nāvi. Šādas ziņas ir izskanējušas. Mums jāpatur prātā, ka uh, Tas vēl jau vairāk ne tikai destabilizēs valsti, bet varētu novest pie jaunas jū, krīzes vidusjūrā. Potenciāli tas varētu pavērt durvis arī dažādiem citiem scenārijiem, un tam noteikti būs negatīva ietekme uz situāciju, kas jau šobrīd ir ļoti trausla. Ģenerāļa nāve potenciāli, nu, mēs nezinām, kas konkrēti notiks arī ar LNA un potenciāli situācija varētu vēl vairāk fragmentēties, varētu notikt cīņa pēc varas arī Nacionālās armijas ietveros. Tādēļ, nu, būs sekas, sekas būs visai nopietnas. Būs problēmas ar uh, viņa sekotāja iecelšanu. Uh, Un arī jautājums par to, kas, kā, kā rokās vara reāli būs. Tas uh, būs, tā būs klātesoša problēma visās valsts reģionās, tādēļ mums no sirds jāmēģina izvairīties no tā, ka situācija šādā spirālē attīstītos un iet uz priekšu. Mums bija arī diskusijas plenārsēdē, un, manuprāt, mums tagad ir jāaktualizē šis ziņojums. Nu, tas noteikti būs jādara turpmāko dienu vai um, kaut kad tuvākajā nākotnē. Varu atbalstīt uh, ziņojuma saturu, galvenās uh, idejas. ANO tiešām ir centrālais elements, uh, lai mēs spētu nodrošināt stabilitāti reģionā un ir jānodrošina reāli arī samierināšana valsts ietveros, militāro spēku demobilizācija, uh, atbruņošanās pēc iespējas lielāka. Uh, pēc idejas jāpārliecinās, ka tiek panākta laba vienošanās beig beigās, kas varētu būt atbalstu. Paldies kolēģi, jā, no referents uzklausījām, vēl trīs kolēģi gribētu šobrīd izteikties, bet Tīnī kunga, kungs vispirms lūdzu. Vēl kāds. Sākumā gribētu noslēgt runātāju sarakstu, bet Tīnī kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Gribēju tikai norādīt, ka šis ziņojums man šķiet ļoti labs, konkrēts Un tas uh, atspoguļo arī šo situācijas uh, nopietnību Lībijā. Ir ļoti svarīgi nodrošināt plašu atbalstu, jo mums ir jāsūta signāls tādā ļoti haotiskā situācijā. Mums ir jārunā vienotā balsī, pēc iespējas ar plašāku atbalstu. Gribētu tikai norādīt, ka visas šīs mūsu iekļautās rekomendācijas tām beigu beigās ir jāsasaucas arī ar iniciatīvām un brīvprātīgiem pasākumiem un tas to, to ko Itālija šobrīd jebkurā gadījumā jau dara. Arī tas būs izšķiroši turpmāko nedēļu mēnešu laikā, jo Itālija ir tā Eiropas Savienības valsts, kas, vis, kuru visciešāk skar šī krīze ne tikai migrācijas jomā, bet ir domājot arī par vēsturiskajām attiecībām starp Itāliju un Lībiju. Lielas paldies! Thank you, Mr. Paldies, Betīnī kungs. Χατζη Τζόρτσο Κούξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντζέρη για την έκθεση. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Pancerī kungam par ziņojumu. Tajā patiešām ir ļoti daudz pozitīvu aspektu, un daži no tiem mums ir rūpīgi jāizvērtē, lai saprastu, kā tas viss notiks nākotnē. Man nav daudz, kas piebilstams, daudz ko dzirdējām. Situācija haotiska, or, uh, džihādisti, organizētie kriminālai grupējumi un tā tālāk. Nu, milzīgs haoss ir šī situācija un šeit potenciāli jārunā arī par uh, aftāra nāvi, kas uh, it kā esot uh, notikusi, nu un arī tam noteikti būs visai būtiska negatīva ietekme. Uh, Šeit viens jautājums attiecībā uz rekomendācijām. Pamanījām priekšlikumus, rekomendācijas, kā tos varēs īstenot. Kādā veidā šos, šīs rekomendācijas varēs īstenot? Un es nerunāju jau par esošajām atbildības jomām un saistībām, kas, ar ko cīnās jau tagad vairākas dalībvalsts. Tomēr jāsaka, nu, arī šo valstu pārstāvjiem kādā brīdī kaut kas būs jāsaka un jārīkojas. Paldies! Thank you. Paldies! Šafhauser kungs nobeigumā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti lakoniski vairākas piezīmes. Pirmā Ir ļoti vienkārši destabilizēt kādu valsti un uh, ir ļoti grūti to pēc tam atjaunot. Tas, kas ir noticis Lībijā, šķiet ir uh, ļoti grūti uh, Jāsaka, ka Asada, ja Asada nebūtu Sīrijā, mēs Lībijā būtu tādā pašā situācijā. Mēs, mums nav mūsu rīcībā pareizo instrumentu, lai atjaunot valsti otrām kārtām. Bez valsts sistēmas ir grūti panākt kaut kādu attīstību. Ne NVO, ne citas organizācijas varēs kaut ko patiešām panākt. Uh, Es no savas puses varētu pateikt, ka radīsies aizvien e, vairāk nekārtību un, e, protams, trūkst efektivitātes. Trešais komentārs. Pēc e, ģenerāļa aftara nāves. Es nezinu, kāda ir, kāda īsti ir situācija, ko dara viņa uh, sabiedrotie, bet es domāju, ir gandrīz eh, patiešām neiespējami tagad eh, uzsākt eh, rekonstrukciju Lībijā. Esmu ārkārtīgi pesimistiski noskaņots šajā dokumentā tiek runāts par to, kā atjaunot valsti, bet ja nebūs normāla struktūra, tad to nevarēs atjaunot. Es tāpat arī uzskatu, ka šī destabilizācija, ko ir veikuši rietumi šajās valstīs, ka tai nav nekāda risinājuma tuvākā nākotnē. Paldies! Okay, thank... Paldies, Šafhauser kungs, Panzēri kungs, vai jūs vēlētos atbildēt? Īsi lūdzu. Paldies, pavisam īsi, liels paldies, protams, no sirds visiem par izrādītu atbalstu, par jūsu pienesumu. Divas lietas vienīgi gribētu teikt. Pirmkārt ģenerālis Aftārs uh, esot miris visai sarežģītā situācijā, jo viņam uh, notika operācija un uh, tajā pašā laikā viņam bija infekcija un situācija bija visai smaga, bet, nu, šķiet, ka varu teikt, ka viņš vēl aizvien var būt. Um, uz politiskās skatuves Lībijā. Tajā pašā laikā man jāpiekrīt tiem, kas norādīja, ka jā, darba gaitā ir jāskatās, kas notiek, jo situācija var tiešām mainīties. Un nu, jautājums, nobeigumā jautājums, kā īstenot uh, rekomendācijas, kā piešķirt tām politisko spēku. Ir jāpiesaista padome, komisija, jo um, šī ir Šīs ir rekomendācijas ārlietu kontekstā, tādēļ mums visiem jāstrādā kopā. Kurā gadījumā liels paldies! Okay. Thank you for this. Paldies par šo ļoti kodolīgo debati. Un balsojums būs rīt no rīta. Un plenārs sēdē ir paredzēts balsot jūnija, 11. jūnija nedēļā, līdz, līdz 14. jūnija jūnijam. Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā. Tas ir punkts numur 4 mūsu darba kārtības projekta ieteikums um, par modernizētu Eiropas Savienības un Čīles asociācijas līgumu. Šeit ir iesniegti arī 69 grozījumi līdz termiņam. Mūsu referents ir Tanokungs, un viņš ir piedāvājis 5 kompromisu grozījumus. Došu vārdu jums, Tanokungs. Paldies, priekšsēdētē. Es ar, gribu teikt, ka Čīle ir valsts, kur es viesojos pirms daudziem gadiem. Tas bija tumšajos laikos, un kopš šiem tumšajiem gadiem esmu pieredzējis, ka Čīle ir kļuvusi par plaukstošu ekonomiku. Uh, Tas ir spēcīgs ekonomisks spēlētājs, un es esmu tāpēc ļoti priecīgs, ka es esmu referents šajā, šim ziņojumam, kur mēs runājam par ieteikumu, kā modernizēt asociācijas nolīgumu. Pirmais eh, nolīgums eh, tika noslēgts pirms 20 gadiem, Sala Franka tad bija referents, un tagad eh, es redzu, ka tiek noslēgts jaunets, jauns, modernizēts līgums. Ir arī citas valsts, kas ir attīstījušās, un mēs apēt komiteja esam ļoti priecīgi spēcīgi piedalīties šajā darbā. Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem. Es saprotu, ka eh, kompromisu grozījuma rezultātā ir tikai pieci, bet eh, galu galā arī kopējais iesniegto grozījumu skaits nav bijis liels, tikai 69. Un es esmu jau atzī, atzīmējis, ka es atbalstu 16 un grozījums, un pārējie ir iestrādāti, kā jau es teicu, piecos kompromisu grozījumos. Uh, Un tad ir arī tāda lieta, ka es gribēju sākumā atbalstīt zaļo grozījumu numuru 19, un tad es saprotu, ka mm, tas ir tehniski un faktoloģiski nepareizi. Tur rakstīts, ka ASV lielākais e, Čīles tirniecības e, partners, bet e, mēs pārbaudījām, konstatējām, ka gal galā tā ir Ķīna, kas ir lielākā partnera, un tad ir arī Brazīlija tikpat nozīmīga Un, un katrā ziņā tas ir tas, kas ir noticis vispār vispasaules radar ekrānā visā pasaulē, un arī Ķīna šeit šajā kontekstā ir kļuvusi par vislielāko tīzniecības partneri, un zaļie arī ir gatavi atsaukt, aizvietot ar mūtisko grozījumu šo tekstu. Kā jau es teicu, esmu izstrādājis balsošanas ieteikums, esmu tos bazējis uz to, ka Čīle ir. Uh, nobriedusi. Demokrātija ir arī ļoti nozīmīgs ekonomiskais partners Eiropas Savienībā. Un tāpēc mēs ļoti ceram rakstīt šo tekstu pēc iespējas pozitīvākā gaisotnē, un mēs gribam atzīt visus šos pārmaiņu momentus, kas ir notikuši šajā valstī pēdējo 30 gadu laikā, kopš šī valsts ir atgriezusies pie demokrātijas, pēc e, militārā laikmeta, kur visu diktēja Pinochets. Daži grozījumi ir pārāk mm, kategoriski un varbūt viņi ir ārpus šī teksta ietveriem, bet es neesmu īpaši negatīvs ne pret ko un katrā ziņā es gatavs uzklausīt kolēģu komentārus, arī ēnu referentu viedokļus par to, kā mēs varētu vēl tālāk uzlabot šo ziņojumu tā, un arī attiecīgi nobalsot par to rīt. Paldies! Paldies, Tāna kungs! Tālāk mums ir runātāji. Zofko un kas tādo kungs ir pierakstījušies, vai varbūt vēl kāds vēlas izteikties. Tad došu vārdu Žalgienai Zofko, ainu referentē no tautas partijas grupas. Liels paldies, godējumie kolēģi! Šeit, šajā ziņojumā mēs runājam par ieteikumu, kā modernizēt ES un Čīles asociācijas nolīgumu. Šeit nolūks ir uzlabot tirzniecības sadarbību un arī stiprināt sadarbību drošības jomā. Un mēs uzskatām, ka tādā veidā attiecības ar Čīli tiks pacelts jaunā līmenī. Šeit ir ziņojums, un es atbalstu Tānoka kunga priekšlikumu, rakstot kompromisu grozījumu tekstu. Šie grozījumi ir ļoti līdzvaroti, un arī tautas partijas grupas pozīcijas svarīgākos punktos ir ņemta vērā. Es eh, biju Čīlē gada sākumā. Un es um, tikos tur ar horvātu diasporas pārstāvjiem. To, um, tur ir diezgan daudz. Un Horvāts vēl ir diezgan nozīmīgu lomu valsts attīstībā, un tāpēc savos grozījumos es runāju par to, ka ļoti svarīgi šo diasporu ir iesaistīt lai atbalstītu arī investīciju sadarbību, kultūras sadarbību. Eiropas Savienība un Čīle, un uz to norāda arī referents, ir mm, tādā situācijā, kad mm, Ķīna aizvien lielāku lomu spēlē tieši tirsniecības apgrozījumā, tāpēc mums ir jāsaglabā kaut vai šie kultūras sakari, lai mēs varētu saglabāt un stiprināt Eiropas eh, ietekmi šajā reģionā. Paldies, Žēljāna Ezovko, tālāk, kas taldokungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties eh, Tanoka kungam par lielisku darbu pie šī ziņojuma. Šodien asociācijas nolīgums ar Čīlu, Merkursuru un citām valstīm ir ļoti svarīgi teksti. Čīla ir svarīgs mm, partners, tāpat laikā, kad starptautiskā situācija nav skaidra, mēs redzam, ka citas valsts grib uzņemties vadošu lomu šajā reģionā, šeit jau izskanēja Ķīna, un Ķīna jau ir kļuvusi par galveno tirsniecības partneri, un eh, tāpēc eh, mums ir jāstrādā kopā ar Ķīli, Čīli, un jācenšas kopīgiem spēkiem arī migrācijas jautājumu, cilvēktiesību dialogu virzīt. Un šis process pie šiem jautājumiem ir jau sācies 2009. gadā. Es redzu, ka daudzi deputāti jau ir nākuši klajā eh, ar. Uh, ar um, savu, saviem grozījumiem. Mepučī problēma vēl nav atrisināta. Tā ir ļoti dramatiska problēma. Mepučī grib runāt uh, savā valodā, tulkojot šo tautu sauc par zemes bērniem, un viņiem ir ļoti um, svarīga loma kopējā populācijā. Un tātad. Tad, šīs teritorijas, kur dzīvo šie ļaudis, ir okupētas, un uh, ne, viņu iespējas arī ražot savus tradicionālus produktus ir ierobežots. Tāpēc es gribētu vērst jūs uzmanību uz 31. grozījumu, kam Čīles valdībai uh, vajadzētu darboties šajā jomā, uh, kā arī vajadzētu strādāt um, terorisma apkarošanas akta ietverā šeit. Man nāk prātā uh, Pinočeta režīms, eh, ka mm, tajā laikā arī tika arestēti papuči līderi un aktīvisti, tātad cilvēktiesības tika klāji pārkāptas. Daudzi vadoņi tika vietni mājas arestā. Katrā ziņā ar to ir jācīnas, bet es gribu, lai galējā tekstā arī parādītos šis vēstījums. Uh, ka mm, Čīles valdībai noteikti jārespektē mapučī tautas tiesības, kā arī jāuzlabo sava likumdošana attiecīgajā jomā. Paldies, kas tāldo kungs, vai kāds vēl gribētu izteikties? Neviens negrib. Tātad tā nu kungs, jums vārds. Liels paldies eh, abiem ēnu re referentiem. Eh, ļoti interesanti ir šie grozījumi atbildot um, nu, par Horvātiem. Jā, tiešām es esmu ticies ar dažiem diasporas pārstāvjiem, kas dzīvo Čīlē. Interesanta viņu dzīve un biznesa tur ir noteikti mēs nedrīkstam aizmirst. Par, eh, par tādiem cilvēkiem aizmirst. Nu, vispār eh, šajā reģionā mēs um, atrodam diezgan liels kopienas, kur eh, dzīvo nu, cilvēki no Eiropas. Uh, Katrā ziņā tas ir brīnišķīgi iegūtā pieredze ceļot pa šo te reģionu, ka tu, arī kultūras ziņā, turisma ziņā um, ir iespējams redzēt ļoti daudz interesantas lietas. Nu, tālāk, kas taldo kungs, um, es um, tiešām rūpīgi dzirdēju un uzklausīju to, ko jūs te, teicāt par mopučī, par vietējiem iedzīvotājiem. Ja Tiešām tur ir runa par lielu cilvēku grupu un noteikti jānodrošina attieksme pret viņiem godīgā veidā, bez diskriminācijas. Bet šķiet, ka pirmajā grozījumā no kompromisa rindas es esmu šo te ideju iestrādājis. Un vēl man īsti nav ko piebilst, un es ļoti ceru, ka rīt mēs apstiprināsim balsojot ar milzīgu balsu vairākumu. Paldies, Čārlis. Tiešām rīt no rīta mēs balsosim, un droši vien jūnijā balsosim par to arī plenārsēdē. Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir numur 5 vēlēšanu novērošanas misiju uz prezidenta vēlēšanām 2018. gada 15. aprīlī Melnkalne. Pirms došu vārdu Kastaldo kungam, kas bija mūsu delegācijas vadītājs, es gribētu jums atgādināt, ka Marta, martā mm, mums bija debata debate ar pārstāvi no Melnkalnes tieslietu ministru. Un ir ļoti svarīgi sekot vēlēšanu procesam Melnkalnē. Tas ir ļoti svarīgi, jo tur notiek arī dažādas izmaiņas, lai konsolidētu demokrātiju. Kas taldo, kungs, ļoti interesanti dzirdēt jūsu viedokli, un tad es došu vārdu citiem kolēģiem, kas gribēs izteikties. Lūdzu, kas taldo, kungs. Grācie, prezident. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Esmu tiešām ļoti priecīgs par to, ka varu jūs, jūs informēt. Kāreiz tajā dienā, kad tā tika runāts arī uh, par paplašināšanās uh, komitejas izskatīšanu. Šeit man ir uh, jāsaka, ka šis process ir tiešām ļoti svarīgs. Bija redzams, cik būtiski tas ir ne tikai Mānkalnai, bet arī Centrāla Balkāna valstīm un arī Eiropas parlamentam secīgums uh, ir ļoti svarīgs. Um, bija 53% atbalsts uh, uzvarētājiem, tas ir ļoti svarīgs solis, tik ievērots pamattiesības, uh, starptautiskie standarti, un es, ir skaidrs, ka ir um, bijis ļoti ilgs laika periods, kad opozīcija apšaubīja Vēlēšana norisi tīri tehniski runājot, vēlēšanas noritēja ļoti veiksmīgi, varētu arī mēs ko pamācīties, mūsu valstīs pārņemt viņu pieredzi. Uh, Goricā, Hercegnovija un vairākos citās uh, valsts reģionos uh, darbojās novērotāji, un viņiem bija iespēja uh, sekot procedūrām, viņi pamanīja pavisam nelielas pārkāpumus, kas tiešām nebija būtiski un neietekmēja kopējos rezultāts. Vienīgais novērojums bija vēlēšanu urnas, kas uh, nebija pietiekami stabilas un robustas, tā teikt. Tādēļ eh, ir zināmas idejas, ka varētu būt kaut kāda pārkāpuma, bet nu šķiet, ka tas ir tīri tādi fiziskie aspekti. Bija ļoti interesanti vērot, kā uz priekšu gāja šī kampaņa prezidenta, kas simbola loma ir tiešām būtiska. Uh, bet tajā pašā laikā mums bija iespēja pārliecināties, ka vēlēšana kampaņa ilga ļoti īsu laika posmu, un redzam, ka arī vietējās vēlēšanās, kas notika 17. Kas notika 17. maijā, Tur um, tīri politiski šī norise būs tiešām ļoti svarīga. Tīri no tehniskā skatu punkta raugoties šīs vēlēšanas bija izcilas. Un par valdību un partijas vadību runājot, redzējām, ka um, šis process ir labi organizēts un jau šobrīd ir daudzi amati un struktūras, kas būtu jāpārdomā un iespējams jāpārplāno valstī. Uh, Un šādā kontekstā multiplurāla sistēma īstenot ir krietni sarežģītāk. Rekomendācijas, ar ko nācām klajā. Daļa no tām parlaments varēja pieņemt, vairākas citas bija saistītas ar valdības vēlēšanām, kas notika iepriekš. Tobrīd vēlēšanas tika boikotētas un bija divu trešdaļu noteikums attiecībā uz parlamentu. Trešā rekomendācija, ko mēs piedāvātu, būtu saistīta ar ek, um, vēlēšanu caurskatāmību, ko varētu uzlabot ar, zinām, regulējumu, kas nav ticis īstenots. Mums šķiet, ka ir iespēja arī uzlabot valsts lomu kopējās vēlēšanu komisijas kontekstā procesa caurskatāmība un profesionalitāte ir būtiskas. Un šeit jārunā par valsts uh, vēlēšanu komisiju un um, pretkorupcijas struktūru. Šīs jomas nedaudz mūs ap, um, sarūktināja, vēlēšana komisijas darbs nav labi strukturēts, tas nav caurskatāms. Un šeit varam uh, tikai teikt, ka lēmumi ir jāpublisko, jo šobrīd tie nav pieejami. Nu, jā, bija šādi trūkumi, tos konstatējām. Tā rezultātā savulaik opozīcija aicināja vēlēšanas boikotēt. Pamanījām, ka arī CSI amatpersonas meloja brīžiem. Mums nešķiet, ka atbildes uh, bija pie, pieņemamas, apmierinošas, jo īpaši domājam par uh, zināmiem mīnusiem kopējās sistēmas kontekstā saistībā arī ar priekšlikumiem un bažām, ko esam pauduši iepriekš. Un tas, ka Markovičs uh, ir um, procesā iesaistījis ļoti cieši ar sevi personu, saistīto personu loku, nu, jāsaka, neizdevās mums tik ļoti īsā misijā iegūt kopskatu pār valsti, lai kopskats un kopējas iespējas būtu plašāks, mums būtu mm, jābūt bijusi iespēja organizēt debats, un tādas iespējas mums nebija. Opozīcija mm, mūsu sarunās ar viņiem izmantoja divas trešdaļas no pieejamā laika. Jārunā arī par televīzijā organizētajām debatēm un citu mēdīju ietekmi. NGG mm, mēģināja organizēt arī radio intervijas. RDGG un mediju organizācijas brīžiem apturēja arī vairāk žurnālistu darbu, norādot uz neobjektivitāti. Tad bija arī centieni politizēt uh, starp, uh, nacionālas mēdījus. Organizējām diskusijas ar septiņiem kandidātiem, mēģinot pārliecināties, ka Uh, balstu, tātad viņi spēs ieņemt amatus un pārstāvēt savus vēlētājus. Šīs debats arī, mūsuprāt, nenoritēja pienācīgi, bija problēmas piesaistīt opozīcijas pārstāvjus. Viņi nebija apmierināti. Viņi mēģināja cīnīties ar valdības partiju, bet nebija pienācīgas politiskās problēmas. Un arī izskanēja jautājums saistībā ar Krievijas un Slomu. Esam disk diskutējuši un sapratām, ka šajā valstī aptuveni 60% mankalniešu vēlētos pievienoties Eiropas Savienībai varam apstiprināt, ir šāds pozitīvs viedoklis un skatījums uz Eiropas Savienību, varam turpināt savu darbu. Mums bija liels prieks, ka prezidents ir aicinājis, mums, pie, viņš ir uzaicināts arī piedalīties plenāra sesijā. Paldies! Tiešām jūs runājāt kosmiskā ātrumā, kas tāldo kungs. Kas vēl gribētu izteikties? Piculs kungs un Tanoku kungs. Vairs neviena. Labi, lūk, Piculks kungs jums vārds. Paldies! Es eh, gribētu tikai atbalstīt mūsu priekšsēdētājam, kas taldo kungam. Viņš ļoti precīzi aprakstīja eh, Melkāns vēlēšanu procesu. Eh, mēs bijām starp 2000 citiem vēlēšanu novērotājiem, kas pārstāvēja gan starptautiskās, gan vietējās organizācijas. Visi bija ieradušies, lai pārbaudītu vēlēšanu noris. Es gribētu tikai piebilst, ka. Šīs ir pirmās svarīgās vēlēšanas pēc 2016. gada parlamenta vēlēšanām. Tās vēlēšanas notika dramatiskos apstākļos, un šķiet, ka šīs vēlēšanas e, notiek daudz normālākā vide. Un kā jau Kastaldokungs teica, mēs nekonstatējām nekādus milzīgus tādus organizatoriskus pārkāpumus vai kādus lielus trūkumus kampaņas gaitā arī. Uh, Eh, tomēr eh, prezidenta vēlēšanas Melnkalnē noteikti ir jāturpina uzraudzīt, jāsalīdzina ar iepriekšējiem mm, vēlēšanu gadījumiem, jāskatās, eh, vai amatpersonas arī ir izpildījušas ODIR rekomendācijas kopš pēdējām vēlēšanām. Tas ir jāuzrauga. Un vēl es um, uzskatu, ka šīs vēlēšanas nes, pastiprinās Melnkalnes starppartiju uzticēšanos, jo starppartijām ir ļoti liela politiska polarizācija, un tas ir joprojām ļoti aktuāli. Un mums interesi būs jāraugās, um, kāds tad būs um, vietējo vēlēšanu rezultāts Podgoricā. Bet um, tomēr es konstatēju, ka apmēram divas reizes no visiem balsotājiem tiešām atbalstīja uz Eiropu orientētus kandidātus šajās vēlēšanās. Un tas nozīmē, ka Melnkalna atrodas uz laba, pareiza ceļa, mm, bet mēs noteikti arī nevarējām visu pārbaudīt visos sīkumos. Jā, turpina e, tiešām šī uzraudzība, jo Melnkalna viena no sešām Rietumbalkānu valstīm. Paldies, Vicels kungs, tālāk Tāno kungs. Paldies, arī es gribētu pateikties kolēģim kas tāldo kungam par lielisku prezentāciju. Es arī mm, tikko kā izlasīju šo ODIR ziņojumu projektu. Un eh, tā kā es esmu referents mm, Melnkons jautājumā arī uzņemšanas eh, Eiropas Savienības sakarā, mm, es esmu tāda šis referents, gribētu at, eh, tiešām arī apsveikt Jukanoviču kungu. Protams, ir kaut kādi trūkumi. Uh, Un to mēs arī lasām Odir eh, ziņojumā, un šīs te visus punktus eh, arī mums izklāstīja Kastaldo kungs, bet īstenībā neviens no šiem pārkāpumiem vai novērumiem nav tik ļoti liels kā pārkāpums. Un, un pirmajā kārtā jau skaidri parādījās līderis Djukanovičs. Jāsaka, es biju diezgan apmierināts, jo šis jautājums arī raksto ziņojumu pēdējo septiņu gadu garumā ir Um, fokusējas uz to, ka ir nepieciešams uzlabot um, arī likumdošanas bāzi, kas regulē vēlēšanu norisi, jāveic vēlēšanu reformas, par to es rakstīju, un tagad es redzēju, ka kandidātu izlase bija ļoti laba, un kā teica kolēģis Pikolskungs, ir izskanējis arī eh, signāls un atbalsts vēl, eh, vēlme iestāties Eiropas Savienībā. Uh, To varēja redzēt visu Melnkalnē. Un es atbalstu arī, kas tādu ko teikto, e, ka Jukanovičs kungs ir viens no tāds pieredzējušākiem politiķiem šajā reģionā, un viņam jau bija iespēja uzstāties plenārsēdē. E, ja pareizi atceros, ja es eh, atceros, eh, ka Jukanovičs īsu brīdi ir bijis arī Melnkāns eh, prezidents, tad, kad vēl eksistēja Dienvidslāvija. Nu, katrā ziņā premjeramatā viņš strādāja ļoti daudzus garus un ļoti jauki vienmēr ir bijis ar viņu runāt formālās sēsijas. Un varbūt mēs varētu tiešām ierosināt, un te Jānīkungs varētu atbalstīt šo ielūgumu, katrā ziņā mūsu grupa varētu atbalstīt, un es personīgi jau nu noteikti. Paldies! Kolēģi māja ar galvu arī atbalsta kolēģe Djukānoviča kunga iepriekšējo amatu skaitījumu, jo kolēģi labāk pārzina Dienaslāvijas vēsturi. Vai vēl būtu kādi komentāri no jūsu puses par šo tēmu? Ja nē, tad liels paldies, kas tālāk kungs par šo ziņojumu. Paldies eh, par jūsu izklāstu, par to, kā noritēja vēlēšana novēršanas misijas darbs. Mēs skrienam uz priekšu, esam jau kaut ko atguvuši. Tagad esam nonākuši pie sestā punkta mūsu darba kārtībā. Vai mūsu viesi jau ir ieradušies? So we now come to item number. Kolēģi, sastais darba kārtības punkts - debates par incidentu Kipras uh, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, uh, runājot par uh, šiem kuģiem, kas veica urbumus. Pirmām kārtām gribēju pie mums sirsnīgi sveikt uh, Nikolasu Emīliju, kas ir vēstnieks Kipras pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Un tāpat gribētu šeit laipni lūgt Aihorstas kundze, kas ir Rietu Balkonu un Turcijas nodaļas uh, vadītāja vietniece. Viņa šeit ir bieži viešņa. Paldies, ka ieradāties komisijas igadējā progresa ziņojumā par Turciju, ar ko iepazināmies pagājušā nedēļā, mēs varējām lasīt tādu nesaudzīgu kritiku par Turcijā notiekošo. Papildus tam Turcija rīkojas aizvien agresīvāk pret saviem kaimiņiem, tajā skaitā arī ES dalību valstīm. Pagājušā nedēļa Strasbūrā mēs arī a, debatējām par diviem grieķu karēviem, kas ir aizturēti Turcijā. Tagad mēs runāsim par uh, Turcijas iejaukšanos uh, Kipras republikas ekonomiskajā zonā. Pērn februārī uh, Turcijas uh, kuģi uh, bloķēja, apstādināja Itālijai, Itāļu uzņēmumam piedarošus kuģus šajā ekonomiskajā zonā un e, tie bija tikai pēdējie incidenti, vairāku incidentu virknē, ko esam pieredzējuši iepriekš. Eiropas Savienība, it sevišķi parlaments, nosodīja šo izturēšanos Kipras ekonomiskajā zonā. Gribētu atgādināt arī, ka 14. gada novembrī mēs pieņēmām rezolūciju, kas pieprasa, lai Turcijas rīkojas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un beidz šādu provokāciju uh, Kipras Republikas ekonomiskajā zonā, jeb EEZ. Bez liekas vilcināšanos eh, došu vārdu sākumā Emīlio kungam, Anģelīnija, ja jums tas ir paprātām. Un liels paldies, ka esat ieradies. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par šiem laipnajiem ievadvārdiem. Paldies, ka esat sarīkojuši šīs diskusijas. Man ir patiešām liels gods atrasties šeit jūsu un Aihorstas kundzes sabiedrībā. Godātie parlamenta deputāti, godātie viesi, jūs noteikti nebūsiet pārsteigti, ja es teiktu, uh, ka būtu daudz priecīgāks šodien runāt par iespējamo sadarbību un sinerģiju uh, vidusjūras baseinā. Tā vietā, lai runātu par Turcijas uh, iejaukšanos EEZ. Kipras politika vienmēr ir bijusi veltīta reģionālās sadarbības veicināšanai un labu ciešu attiecību izkopšanai ar mūsu kaimiņiem. Mēs uzskatām, ka sinerģijas ir iespējams arī dabas resursu jomā vidus jūras baseina valstīs. Kipra ir uh, uzņēmusies vairākas gan divpusējas, gan daudzpusējas iniciatīvas ar kaimiņu valstīm Lībānu, Jordāniju, Grieķiju, Izraēlu. Mēs vēlamies panākt eh, Eiropas Savienības eh, stratēģijas īstenošanu saskaņā ar vidusjūras valstu uh, stratēģijām mēs vēlamies diversificēt energo piegādes ceļus un mēs patiešām uh, uh, vēlamies uh, arī uzlabot uh, šīs uh, naf, šos naftas un gāzes piegādes ceļus. Mums jādomā arī par iespējamām rezervēm, ko vēl apgūsim nākotnē, un tas varētu būt arī tāds stabilizējošs faktors visām valstīm, kas atrodas reģionā. 2004. gadā Kīpra paziņoja, uh, konkrēti teritorija izziņoja par šo ekskluzīvo ekonomisko zonu, jeb uh, EEZ, mēs ar Ēģipti, Libānu un Izraelu arī noslēdzām ierobežojošus uh, līgumus par šo EEZ. Mums nav nekādu slēptu nolūku, mēs vienkārši vēlamies gan politisku, gan sociālo ekonomisku sadarbību ar savām kaimiņu valstīm. Mēs esam gatavi sadarboties ar visām valstīm reģionā, kas to vēlas, ievērojot uh, suverenitāti un arī starptautiskās tiesības. Kiprai ir lieliskas attiecības ar visām tās kaimiņu valstīm. Protams, ir viens visiem labi uh, zināms uh, izņēmums, bet šeit nav vainojama Turcija. Šeit nav vainojama pati Kipra. Turcija mēģina paplašināt savu interešu zonu arī austrum vidusjūras reģionā. Turcijas uh, rīcība īstenībā apdraud drošību uh, vidus jūras austrumos, kur situācija jau tā ir ļoti nepastāvīga, kā arī pārkāpja mūsu suverenitātes tiesības, kas uh, nozīmē arī ES suverenitātes apšaubīšanu, mēģinot paplašināt savu ietekmi arī uz energo tirgu. Nesen ES investē 33,5 miljonus miljonus eiro, lai varētu uh, labāk izpētīt uh, eh, cauruļu vada uh, izbūvi, kas ietu caur Kipras teritoriju. Turcijas rīcība katrā ziņā nav uh, piedodama valstī, kas vēlas iedod, iestāties Eiropas Savienībai un ir jau saņēmusi kandidātu valsts uh, statusu. Labas kaimiņa attiecības, mierīga konflikta risināšana arī ir būtiskas ES vērtības, kas šajā gadījumā būtu jāievēro. 2005. gada paziņojumā tas ir atrunāts kā arī sarunu vešanas uh, protokolā. Turcija ir uh, brīvprātīgi apņēmusies ievērot starptautiskās tiesības, arī, kā arī visus tos noteikumus, kas izriet no kandidāta valsts statusa. Bet tā vietā Turcija praksē ir uh, mēģinājusi savu politiku piekopt ļoti agresīvā veidā, arī aizstāvot savas uh, nacionālās intereses Kīpras republikā. 28. martā Turcijas Nacionālā drošības padome skaidru un gaiši paziņoja, ka Ankura turpinās aizstāvēt savas intereses, tajā skaitā arī EEZ Kipras republikā. Tagad stāstīšu par neseno incidentu. Šī gada februārī Turcijas militārie kuģi, draudot ar spēka izmantošanu, konfiscēja divus itāļu uh, kuģus, kas veica urbumus trešajā EEZ Kipras republikas blokā. Platformā at, tika bloķēta aptuveni 15 jūras jūžu attālumā no EEZ. Itālija bija saņēmusi atļauju veikt šādus urbumus, un urbšanas platforma tika bloķēta, aizbildinoties, ka Turcija izmanto šo teritoriju militāriem um, vingrinājumiem. bija vairāk nekā skaidrs, ka Turcija patvaļīgi uh, šo zonu apzināja, lai pārkāptu Kipras suverēnās tiesības. 23. februārī šogad 15 dienas pēc stagnācijas uh, Platforma mēģināja sasniegt savu nospraustu mērķi, bet uh, Turcijas kuģi to atkal ar draudiem aizturēja. Šis incidents uh, tikai ļoti labi ilustrē to, kā sāsinās Turcijas militārās aktivitātes vidusjūras baseinā. Turcija arī ir uh, pieaugusies mūsu um, suverēnajā gaisa zonā. Tās ir provokācijas, lai radītu tādu um, nepatīkamu gaisotni, lai iebiedētu uh, Kipru, pārkāpjot mūsu nacionālās tiesības, kā arī EEZ normas, neļaujot uh, sadarboties ar Kipras valdību. Startautiskā kopiena atzīst Kipras uh, suverēnās tiesības uz tās ekoloģijas ekskluzīvo ekonomisko zonu, runājot arī par risinājumu atrašanu konfliktā. Naftas uzņēmumiem tika piešķirtas atļaujas veikt urbumus šajos teritoriālajos ūdeņos. Uh, Ja Turcija vēlas uz kaut ko pretendēt un veikt kādus pētījumus šajā teritorijā, tā var to lūgt mierīgā ceļā, balstoties uz 23. pantu ANO hartā. Kipras valdība ir uh, rīkojusies konsekventi tikai saskaņā ar savām suverēnajām tiesībām piekopjot atbildības pilnu uh, politiku, tajā skaitā arī Austrum vidus jūras reģionā, izvairoties no situācijas sāsināšanās. Eiropas parlaments, tāpat kā visas uh, galvenās ES institūcijas, padome, komisija, Eiropas padomes, ir pauduši savu atbalstu Kiprai tās uh, tiesību baudīšanā. Gribēju jums tikai atgādināt parlamenta rezolūciju par eh, Turcijas eh, provokācijām EEZ. Tā tika pieņemta 2014. Eh, gada rudenī. Bija arī Eiropas parlamentā tapuši vairāk ziņojumi par Turciju. Gribēju arī jums atgādināt nesenās Eiropadomas secinājums un komisijas ziņojumu par Turcijas progresu, domājot par iestājas sarunām. ES institūcijas um, apstiprina, ka Turcija pārkāpja starptautiskās tiesības, kā arī Kīpras suverenitāti. Tiek pieprasīts atturēties no jau kādas Kīpras uh, suverēno tiesību pārkāpšanas un uh, Turcijai tika pieprasīts atturēties no jau kādām provokācijām EEZ un draudu izteikšanas. Eiropadomes 23. marta secinājumos ir uzsvērta pilnīga solidaritāte Kiprai, kā arī tiek nosodīta Turcijas rīcība vidusjūras austruma e, daļā. Kiprai ir tiesības um, apzināt uh, savas dabas bagātības saskaņā ar visām starptautiskajām tiesībām un uh, jūrniecības tiesībām. Turcijai ir jāievēro labākās kaimiņu valstu attiecību tradīcijas, lai stabilizētu situāciju reģionā. Šis vēstījums tika uh, nodots arī uh, prezidentam Erdoganam, bet pretēji noteikumiem tika teikts, ka um, salām ir tiesības tikai uz uh, kontroli tās, to teritoriālajos ūdeņos. Līdz ar to, balstoties uz šādiem pretrunīgiem apgalvojumiem, Turcija uzskata, ka daļa no uh, Kipras piedar uh, tās kontinentālajam šelfam, un Turcija arī neatzīst EEZ ierobežošanas vienošanos. Kīpras republikas prezidents eh, runāja bez aplinkiem, sakot, ka arī eh, Kipras turki noteikti būs ieguvēji, ja tiks atrisināta šī uh, gadiem ilgusī problēma. Tika panākta arī vienošanās, ka dabas resursu apsaimniekošana ir federālās valdības pārziņā un eh, peļņas eh, sadalīšana, tā, tās peļņas eh, sadalīšana, kas gūta apsaimniekot dabas resursus, tiek sadalīta saskaņā ar uh, valsts likumdošanu. Gribēju pieminēt, ka uh, Kīpras turku uh, vidēji ienākumu uz vienu cilvēku ir apmēram 85% no tiem, ko saņem Kīpras grieķi. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs, mums ir jāpanāk uh, abām pusēm uh, abas puses apmierinoša vienošanās pēc iespējas ātrāk, lai uh, stabilizētu situāciju uh, vidusjūrā, domājot arī par uh, ūdeņraža. Uh, krātuvēm šajā teritorijā. Liels paldies, ka uzklausījāt mani. Paldies, vēstnieka kungs! Tagad Anģelīna Aihorsta lūdzu paldies priekšsēdētāja kungs godātie deputāti, vēstnieki Emīlio kungs, jūs beidzāt savu uzstāšanos uz tādas priecīgākas nots. Mums vajadzētu arī uh, censties uh, rast risinājumus un ir jācenš saglabāt optimisms. Bet, kā jau teica priekšsēdētāja kungs un vēstnieka kungs, tas, kas ir noticis uh, Kiprā, ir izraisījis tādu ļoti lielu ažiotāžu. Mogarīnī kundze savā paziņojumā arī pauda pilnīgu atbalstu Kiprai. Mēs pieprasām, uh, lai Turcija beigtu šo nelikumīgo rīcību uh, vidusjūras austrumu daļā un ļautu Kiprai pilnībā apsaimniekot tās uh, dabas resursus saskaņā ar ES un starptautiskajām tiesībām. Lūk, tāda ir ES institūcija oficiālā nostāja, un tā negrozīsies. Kā jau pieminēja vēstnieka kungs, mēs par to diskutējām Varnā ar prezidentu Erdoganu. Mūsu dienesti par to ir runājuši neskaitāmas reizes. Tas ir atrunāts arī Akvīkomunā Unitaire, un kā kandidātu valstī Turcijai ir jāievēro savas saistības, uh, tas ir lasāms arī mūsu ikgadējā progresa ziņojumā. Uh, Turcija kā kandidāta valsts ir apņēmusies ievērot starptautiskās tiesības, labas kaimiņa attiecības un ir apņēmusies normalizēt šīs attiecības ar visām ES dalību valstīm, tai skaitā arī Kipras republiku. Kopīgi ar Mogherīnī kundzi, ar E līderiem, visām institūcijām mēs šos faktus nemitīgi uzsvaram. Uh, sakot, ka labas kaimiņu attiecības ir viens no galvenajiem principiem, kas Turcijai kā kandidātu valstī būtu jāievēro. Es varu tikai to atkārtot. Ir eh, jāizvairās no turpmākas rīcības eh, Kīpras EEZ, jo tas neno. Uh, neizbēgami novestu pie kaimiņa attiecību pasliktināšanās, kā arī pie attiecību pasliktināšanās ar ES, kā arī varētu vēl vairāk destabilizēt situāciju reģionā. Ne, noliedzami ir jāmeklē risinājumi. Uh, Vēstnieka kungs Mūs iepriecināja tas, ka Kīpras līderi tikās pagājuši nedēļu vakariņu laikā. Mēs ceram, ka tas nesīs arī konkrētus augļus. Ja tiks atrasts risinājums, tad būs ļoti daudz ieguvēju. Protams, uh, Mēs turpināsim konstruktīvi sadarboties ar saviem partneriem. Tas ir jādara visu kopīgais interesēs. Paldies, priekšsādētāja kungs. Thank you. Paldies. Horstas kundzei uzklausījām mūsu viesus, tagad došu vārdu kolēģiem pie mums. Jā, ir ļoti daudz kolēģi tagad zālē no Kipras. Papadakis kungs grib runāt, Lamrīdis kungs. Mr. Tanak, Mr. Hadži Georgiou, Mr. Silikiotis and Mr. Castaldo. Have I missed one? Kādu izlaidu? Okay, so that's one, two, three, four, five, six, seven, eight colleagues. Astoņi kolēģi ir lūguši vārdu, ne ilgāk par divām minūtēm. Papadakis kungs, lūdzu. Jā, brodre. Lielas paldies priekšsēdētāji. Sākumā daži vispārēja rakstura novērojumi. Pirmkārt, Eiropas Savienības pozīcija attiecībā uz Turciju. Mums ir jāsaprot, ka Ar šādu pastāvīgu Turcijas attieksmi arī Eiropas Savienībai ir jāmaina pozīcija, lai mēs sasniegtu kaut kādu rezultātu. Mēģināšu skaidrot citādi. Visu šo gadu garumā mēs esam mēģinājuši uh, kaut ko piedāvāt Turcijai, jo jau viņi jau mainīja savu attieksmi. Beigās Turcija kļuvusi vēl autoritārāka, ir uh, veikusi vairāk uh, cilvēktiesību pārkāpumu, ir uh, pārkāpusi ekonomiskās ekskluzīvās zonas iespējas. Nu, ir vienkārši jāvēršas, ir jāveic, jāvēršas pret Turciju ar kaut kādiem reāliem pasākumiem, piemēram, uh, um, ekonomiskām sankcijām, kā to darījām Krievijas gadījumā. Tas būs vienīgais veids, kā mēs varēsim kaut ko mainīt un kādā veidā mums izdosies kaut kā varbūt iedrošināt arī demokrātiskos spēkus valsts iekšienē. Erdogana opozīcija. Līdz šim nav bijuši nekādi rezultāti. Nu, varbūt šis ir veids, kā kaut kas mainīsies. Otrakārt, pārkāpumi ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Tie ir pārkāpumi pret Eiropu, pret Savienību kā tādu. Šie resursi ir Eiropas Savienības resursi. Tādēļ mums ir jāuztver tas kā vērstus pret mums. Nevis it kā tas būtu pārkāpums pret kādu trešo pusi, bet pret mums. Tālāk mēs um, ceram uz labu, vēlamies labu un tā tālāk, tomēr šobrīd šķiet, ka komisija nesaprot īsti, kas notiek Turcijā un ek ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Turcija mm, turpina īstenot okupāciju, tā ir reāla okupācija pret vienu valsts daļu. Nu, kā tad mēs varam iet balstoties uz šādiem nosacījumiem? Kā mēs tiešām varam rīkoties tā, kā esam rīkojušies līdz šim? Tev Hārus kungs, lūdzu. Prodri. Paldies priekšsēdētāji. Kā jau Vindien norādīja Mogherīnī kundze, Turcija. Turcija ir būtiski svarīga loma spēlējuma. Tieši tikpat spēlīga loma kā Kiprai Nevaram pieļaut šāda veida pārkāpumus, ne jau tādēļ, ka būtu ciešas saites starp Eiropas Savienību un Turciju, tagad mēs ignorēsim to. Nē. Un risinājums Kipras problēmai, tā ir, jā, tam, ir jābūt risinājumam visos līmeņos, domājot arī par resursu sadalījumu. Uz to norādījuši daudzi. Uh, bet um, ne, pārkāpumi turpinās pastāvīgi. Tie novērojami visā valsts teritorijā. Turcijas uh, jūras teritorijās. Ir bieži daudzi notika un daudzi negatījumi. Tagad tiek runāts par armijas uh, apmācībām. Ar, ārpus Nikozijas, un vai mums tiešām šķiet, ka tas ir um, pieņemami? Es nezinu, ko varam darīt, lai šo situāciju atrisinātu. Turcija lēnām slīd un uh, pārveidojas par, um, zinām, veida Otomaņa impēriju. Kadafi, vairāks uh, sādāms no viņiem tikām vaļā. Nu, skatīsimies, kas tagad uh, notiks šajā vidusjūras daļā. Paldies! Ači Georgiju kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos norādīt, ka Kiprai, Kipras lomai ir um, jāliek mums uh, izteikties, un tas ir saistīts arī ar komisijas ziņojumu. Turcija ir veikusi nevienu vien pārkāpumu. Un Enī šajā konkrētajā gadījumā uzņēmuma kuģis nevarēja pietuvieties iegulām. Ko tad īsti darīsim? Mēs redzam šādus pastāvīgus pārkāpumus, un Turcija šeit rīkojas vienkārši nelikumīgi. Kipras rezolūcijā ir apņemšanās risināt arī šo problēmu. Nu, varētu jau domāt, ka tiesības jūrā Jūras tiesības um, ir vienlīdz ievērotas no visām pusēm. Un tad šajā gadījumā ir jādomā par uh, dabas resursiem, kas būtu uzskatāms par federālu rakstura jautājumu. Bet mani šāda nostāja tiešām rada bažas no Turcijas puses, jo viņi parāda, ka tiek samazināta vēlme panākt reālu risinājumu jautājumam par šiem resursiem un ieņēmumiem. Un tas mums neļaus nonākt pie reāla risinājuma, kas ir mūsu gala un svarīgākais mērķis. No Eiropas Savienības puses šeit nepieciešams tiešām nosodīt šāda veida rīcību. Ir jānosoda Turcijas paveiktie pārkāpumi Eiro, um, ekonomiskajā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Tajā pašā laikā nedrīkstam aizmirst arī uh, to, ka Eiropas Savienība um, reizēm ir uzvedusies visai tā pieticīgi sarunās, paturot prātā, kāda bija Turcijas loma šajā jautājumā. Paldies, kas taldo, kungs, divas minūtes. Paldies, mēs par bieži vien uh, gan. Uh, komitejā, gan arī plenārsēdē runājam par Turciju, reti izskan, kas pozitīvs vai neitrāls, un ar to jau vajadzētu pieteikt, pietikt, lai mainītu esošās attiecības. Šodien mūsu diskusijas ir saistīts ar EEZ Kipras pārvaldību. Tajā piekrastes valstī ir suverēnas, suverēnas tiesības uz dabas resursiem, un nevienam citam nav tiesības šīs tiesības pārkāpt. Uh, Turcija jau tā um, zinām, ko dara šajā reģionā, ne viņi neslēp īsti savas ambīcijas, un uh, šeit mums tiešām vajadzētu redzēt, saskatīt, ka ir vēlme uh, sasaistīt uh, abas Kipras puses. Kiprē šī nav iespēja, tā ir iespēja kādiem ārējām pusēm šeit uzņemties un spēlēt zināmu lomu. Mēs zinām, ka Itālijas kuģis ir ticis uh, nobloķēts, viņa to bloķē mm, Turcijas kuģi, bet, nu, tas ir tikai viens no Turcijas centieniem un piemēriem, kā viņi neievēro, nerespektē uh, Eiropas robežas. Nu, tas ir uzskatā, ir uzskatām par, zinām, ie, iebiedēšanu. Daži pat to traktētu kā um, pieteikumu karam. Uh, Šeit ir jābūt ļoti spēcīgai teksta redakcijai. Mēs esam aicinājuši īstenot sankcijas, tā reāli īsti nekas nenotiek. Erdogana valdība nešķērdē laiku, viņi iet uz priekšu. Saprotam, ka arī komisijai šeit ir jāiet uz priekšu, ir jārīkojas ir jābūt jaunām, ietekmē uz jaunām sarunu nu, nodaļām. Kādēļ atvērt jaunas nodaļas, ja citās progresa nekāds nav panākts? Turcija no Eiropas ceļa ir atteikusies, to redzam, bet mēs turpinām spēlēt šo spēli, ja vien viņi varēs piekrist attiecībā uz migrantiem. Šī Turcija. Turcija tagad to nevajadzētu uzskatīt par kandidātu valsti. Ja vēlamies atrast citus uh, sadarbības kanālus, tur viss ir kārtībā, to varam darīt. Tomēr ir jāpārdomā mūsu divpusējās attiecības ar Turciju, jo šobrīd uh, tas um, nav pie nekā nav novedis. Paldies. Repitideos, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nav nekādu šaubu par to, ka saistībā ar visu, ko esam dzirdējuši no kolēģiem, un to kāda informācija ir šai komitejai un ko zinām Eiropas Savienībā. Jā, Turcija pastāvīgi pārkāpj starptautiskās tiesības, un viņi ne tikai tās pārkāpj, bet viņi arī provocē citas valsts, gan Kipru, gan Grieķiju un arī Eiropas Savienību kā tādu. Nedrīkstam to ignorēt. Turcija tagad ar savu attieksmi kopumā viena pati patiesībā spēr šo soli, lai neiet Eiropas virzienā, un Eiropas Savienība nevar to ignorēt, un arī mums attiecīgi ir jārīkojas. Nav jēgas vest sarunas ar Turciju, ja Turcija tajā pašā laikā um, Kipru tur uh, kā gūstekni um, īsteno okupāciju un rīkojas šādi. Kiprai nav iespējas īstenot savas suverenās tiesības. Un uh, ar šāda veida, no šāda veida attieksmes cieš arī Eiropas Savienība. Ja vēlamies atrisināt problēmu ar Kipru, ir jāpārtrauc jau kādas sarunas ar Turciju, jo Turcija ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd uh, mums ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd nav nekādu iespēju vest sarunas ar Turciju. Vēlāk laika gaitā nāksies rast kādu veidu, kā īstenot mūsu savstarpējās attiecības. Nu, ja ko mainīsim, varbūt mums izdosies nonākt pie kāda rezultāta. Bet visādi citādi, katreiz, kad mēs izrādām bailes vai vienaldzību attiecībā uz Turciju, nu, redzam, kas notiek. Ir Ja, nu, tad to varētu nosaukt par mēģināšanos uh, radīt dialogu ar uh, personu, kas nedzird. Paldies! Paldies, Epitidējos kungs! Trīs runātāji, Navrīgis kungs, lūdzu. Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi. Pirmkārt, gribētu runāt par šo jomu un gribētu iegūst dažas atbildes. Pietiks jau teikt, varbūt arī tikai to, ka varētu zināmā mērā pievienoties tam optimismam, ko pauda un izrādīja Kipras vēstnieks un arī ārējā darbība dienesta pārstāve zināmā mērā. Tajā pašā laikā pilnībā varu pievienoties tam, kas izskanēja arī pēc būtības. Bet jautājums, ko uzdodam mēs, ir sekojošais. Mums ir visa Eiropas iestāžu atbalsts. Visi atbalsta Kipras republiku un tās tiesības. Un to, uz to norādīs arī Krievija un ANO. Mums šķiet, ka vēl spēcīgāku atbalstu, kā Kiprai šobrīd pat nevarētu iegūt, tad nu ir Ļoti skaidrs jautājums, ko vēl mēs gribam? Mēs gribam vēl vienu rezolūciju, mēs gribam vēl vienu deklarāciju. Tas ir jautājums arī abiem jums. Gan ārējās darbības dienestam, gan arī komisijai. Otrs jautājums. Mēs visi esam vienojušies, ka Turcija rīkojas nelikumīgi. Un tas skar Eiropas Savienības ekonomiskās tiesības un intereses. Eiropas Savienība tiešām var rīkoties tikai attiecībā uz šādiem, uz šādu maigo varu, vai varbūt kādā brīdī pievērsīsimies tomēr arī sankcijām. Citos gadījumos mēs uzreiz ķeramies pie sankcijām, šoreiz pat sankcijas kā vārds neizskan, un tas būtu jautājums, uz ko es vēlētos dzirdēt atbildi no jums abiem. Paldies! Paldies, Čāls Tanok, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu mūsu vidū vēstniekungu. Kā jūs zināt, ka esmu sens Kipras draugs un diasporas pārstāvs. Man pirms dažiem gadiem bija milzīgs prieks dzirdēt par to, ka ir atklāti gāzes resursi, dabas gāzes resursi Kipras ūdeņos un potenciāli būtu iespējams veidot partnerības ar citām valstīm, arī Izrēlu, jo īpaši šeit. Uh, Gribētu norādīt, ka Kipra ir ļoti vērā ņemams veiksmes stāsts pēc krīzes un uh, ogļu ūdeņraža rezervju atklāšana tai dotu milzīgus uh, uh izrāvienu iespējas, domājot par um, pašpietiekamību enerģijas ziņā un tika arī norādīts, ka šie jaunie resursi tiks uh, devīgi sadalīti ar uh, Kipras, Turcijas iedzīvotājiem tad, kad uh, sala atgūs vienas valsts, viena karoga status. Es ceru, ka šīs sarunas pavisam drīz arī sāksies. Tādēļ biju viens no pirmajiem nosodīt uh, Turcijas pārkāpumus attiecībā uz Kipras suverenitāti un EEZ pārkāpumiem un um, to, ka tā arī uh, šādā veidā vēršas pret ENI Itālijas uzņēmumu un šādā veidā traucē Itālijas uh, komerc attiecībām ar Kīpru. Turcijas attieksme pēdējā laikā, masu āresti, Krievu raķešu iegāde, kā NATO dalība valsts, Afri, iebrukums Afrinā, Sīrijā, tas viss mums rada bažas. Un uh, šī jūras intervence janvārī, balstoties uz tādiem uh, um, uz tādām atrunām, tas ir tikai vēl viens piemērs Turcijas uzvedībai pēdējā laikā. Šeit gribētu piekrist kolēģiem, Turcija vairs tiešām nav pelnījusi būt par uh, valsti, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, bet nu labi, tas ir citas jums jautājums par to citreiz. Gribēju tikai paust solidaritāte EKR grupas vārdā, solidaritāte Kiprai un paldies visām Eiropas institūcijām par demaršiem, kritizējot uh, Turcijas rīcību pret Kipru. Uh, um, pret, vēršoties pret tās tiesībām um, savā ekonomiskajā ekskluzīvajā zonā, zonā rīkojoties un peltot iespējas dabas resursu ieguvēt. Paldies, Zeli Kiotis, kungs, vēl nobeigumā. Liels paldies, priekšsēdētāji, kungs. Sākumā vēlētos pievienoties kolēģi teiktajam, varu tikai piekrist, ka Turcija ar savu attieksmi un pastāvīgiem pārkāpumiem pārkāp jūras tiesības, pamattiesības, un um, šeit galu galā vēršas arī pret Itālijas uzņēmumu. Uzņēmumu, kas ir nos, noslēdzis līgumu ar Kipras valsti par um, resursu ieguvi. Šīs rezerves šī varētu beigu beigās nodrošināt lielāku enerģētisko drošību Eiropas Savienībai. Visas dalībvalsts ir nosodījušas šāda veida rīcību un ir paudušas solidaritāti un atbalstu Kiprai. Bet tas nekādā veidā nav neko mainījis. Plaķēšana vēl aizvien not, aiz notiek un nekas jauns nav attīstījies. Tādēļ mums uh, No Eiropas Savienības puses ir jādomā par spēcīgākiem pasākumiem, par sankcijām, kā jau norādīja kolēģi. Tad Kipra un uh, Grieķijas. Uh, Kipras grieķi ir tiešām nobežījušies, jo beigu beigās bija taču plānots arī uh, kopīgi izmantot uh, šos kopīgos resursus. Un uh, uz to ir norādījuši arī ANO pārstāvji, jā, ir jābūt šāda veida godīgai pieejai. Un tad mēs varam domāt par diviem virzieniem - vērsties pret Turciju un otrkārt uh, domāt par efektīvu dialogu. Dabas resursi, kas atrodam šajā zonā, potenciāli varētu nodrošināt uh, mieru un samierināšanos ļoti nestabilā zonā Tajā pašā laikā tas var būt arī katalizators, kas um, ļautu Kipras jautājumu atrisināt. Paldies! Okay, afjaristu, tie kolīgs. Paldies, kolēģi! Šeit izskanēja ļoti daudz jautājumu. Un, principā, lielākā daļa jautājumu bija adresēta Anģelīnai. Es mm, Es e, došu jums 5 e, minūtes laika atbildēm, un tad arī vēstniekam tikpat daudz. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, godējumie deputāti, par e, visiem šiem apsvērumiem. Un man ir sekojuši komentāri. Vispirms bija ļoti svarīgi dzirdēt šeit šo vēstījumu, kas ir vienāds visās institūcijās um, attiecībā uz Kipras stāvokli un Kipras um, nostāju šajā jautājumā. Tātad šī nostāja nemainīsies. Mēs esam šo vēstījumu arī pauduši ļoti skaidri. Skaidrāk to vairs nav iespējams pateikt, esam to nodikuši visiem mūsu partneriem Turcijā. Otrs elements. Ja mēs eh, skatāmies uz šo situāciju plašāk, proti attiecības ar Eiropas Savienību un Turciju kopumā. Un, kā jūs pareizi teicāt, tas nav darbkārtības jautājums tikai šodien. Šeit ir vesela rinda citu elementu, kas veido mūsu attiecību spektru. Bet mm, jāatzīst, ka mums šī diskusija ir bijusi vairākos gadījumos. Mēs esam runājuši par to gan Eiropas padomas līmenī, protams, arī šeit parlamentā ar ārlietu ministriem esam sprieduši visos līmeņos. Turcija ir kandidāta valsts. Turcija ir svarīgs strateģisks partners Eiropas Savienībai, un mēs joprojām strādājam ar viņiem kopā par katru un ikvienu jautājumu. Mēs esam tā vienojušies. Un ko mēs cenšamies darīt? Mēs cenšamies atrast risinājumus problēmām, kas parādās. Jo Turcija ir kandidāta valsts, un tāpēc Turcijai ir jāievēro visi tie noteikumi, kas būtu jārespektē arī ikvienai kandidāta valstī. Visi šie noteikumi ir jau atrunāti visos līmeņos. Un es eh, dzirdēju, ka daži deputāti teica, ka jūs vēlties, lai institūcijas iet vēl tālāk, bet šeit mēs eh, esam runājuši arī Magrīnikundas līmenī ar attiecīgiem partneriem, un ļoti svarīgi ir turpināt attiecību attīstību un ļoti skaidri jāapsaka mūsu pozīcija. Kāpēc mēs ka neizteicāmies skaidrāk Kants Mantāna jautājumā? Ehm, arī Magrīna kundze tur bija klāte, šīs sarunas vadīja ANO, ehm, bet mēs bijām klāt un mēs veicinājām šo procesu, cik vien tas bija iespējams, un tagad klausoties jūsos. Eh, Es, mm, es redzu mm, paziņojumu, ka parakstījuši abi priekšsēdētāji, un šajā paziņojumā ir ļoti skaidri pateikts, mēs esam konstatējuši šīs pretrunas un esam gatavi turpināt sarunas. Tas ir labi, jo tikai caur tādiem procesiem mēs varam censties atrisināt mūsu problēmu runātāja tiek pārtraukta. Un, nu, jā, es teicu, anestezijādis es teicu, un um, arī Kipras līderis Akinģi pareizi. Tā būtu šie uzvārdi. Vēl kāds jautājums no zāles, ko nedzird mikrofonā, nav viņš izteikts. Micro, Kolēģi, jūs nevarētu lūdzu izmantot um, mikrofonu. Mums nav divi prezidenti Kiprā. Mums ir Kipras republikas prezidents un tad ir līderis, kas vada tos cilvēkus, kas dzīvo okupētajā e, teritorijā. Es atcaucos uz sanāksmi, uz preses paziņojumu, kas pēc tam tika izdots, un tur abi līderi uh, Te ir rakstīts tā, ka mēs esam nokonstējuši mūsu pretruns un mēs esam gatavi turpināt sarunas, lai atrisinātu pretruns. Tādi procesi notiek un mēs tos atbalstām, jo ļoti ceram, ka no tā visa būs arī ļoti pozitīvs rezultāts. Anģelīna, paldies. Tālāk vārds jums, vēstniekungs. Paldies. Es gribētu precizēt šo lietu. Es šeit nepaužu ne pesimismu, ne optimismu ar savu runu. Es eh, drīzāk konstatēju, kas ir noticis un kā varētu meklēt risinājumu. Dabas resursi varētu tiešām spēlēt katalizātoru lomu. Un te ir nepieciešams prezentēt arī vēl kādu citu lietu. Mēs neesam apmierināti ar progresu, kas ir panākts līdz šim. Neesam īpaši apmierināti arī ar attiecībām, kā tās veidos uz šo brīdi. Mēs uzskatām, eh, ka komisijai vajadzētu redzēt situāciju tā, tādu, kāda tā ir. Ir jābūt realistiem Turcija spēlē lomu, kas nebūtu nav konstruktīva. Ārējie aspekti, tādi kā okupācija, tālāk garantijas, visas šīs lietas būtiski ir mazinājušas iespēju panākt vienošanos. Līdz šim dalībvalsts ir demonstrējuši solidaritāti. Arī Eiropas Savienība kopumā ir rādījusi izpratni un solidaritāti, bet eh, tomēr varbūt varētu arī stingrāk rīkoties atkarībā no situācijas attīstības. Ok. Labi. Paldies. Paldies abiem runātājiem. Paldies vēstniekam Emilio un paldies kolēģiem par piedalīšanos šajā debatē. Ja vairāk komentāru nav, tad mēs esam nonākuši pie nākamā darba kārtības punkta. Es vēlu mūsu viesiem jauku dienu. We have a joint consideration of the items. Tālāk mums jārunā kopīgi par 7. un 8. punktu un šie punkti attiecas uz ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgumu. 17. janvārī 2013. gadā parlaments jau apstiprinājuši šāda līguma noslēgšanu ar Irāku. Bet eh, sakrā ar tieslēmumu Fil Filipīnas eh, tiesa uh, Eh, ir mainījusies juridiskā bāze, un tas nozīmē, ka tagad eh, atkal ir vēlreiz mm, jādod akcepts un jāapstiprina mm, jaunais dokuments. Tas viss ir ļoti saržģīti juridiski, un tāpēc es došu vārdu uzreiz eh, Saīfī kundzei, un viņa pasāstīs mums visu detaļās un ļoti skaidri. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau jūs teicāt, uh, Pēc juridiskā pamata maiņas eh, mums eh, atkal katru reizi ir jāapstiprina ES un Irāks partnerības sadarbības nolīgums. Un, lai to izdarītu, mums ir iespēja atkal izcelt mūsu prioritātes, lai paceltu mm, redzamākā līmenī sadarbības jautājums. Uh, E, Kopējās strateģijas pieņemšana janvārī, kā arī Eiropas institūcijas iesaista šajā jautājumā, arī e, dalībvalstu iesaista kolektīvu ietvarām e, februārī ir pārvērties par konkrētiem aktiem. Un tāpēc mēs uzskatām, ka partnerības un sadarbības no līgumam ir izšķirīga nozīme, lai varētu attiecīgi stiprināt valsts valsts attīstību. Uh, mums ir uh, arī īstermiņa prioritātes, uh, kas būtu jādara Eiropas Savienībai Irākā. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība un dalībvalstis turpinātu iesāktās darbības, lai aizsargātu pilnīgi visu Irākas iedzīvotājs. Mēs uh, arī īpaši gribam izcelt nesen atbrīvotās zonas, tur ir nepieciešama rekonstrukcija, atjaunošana, prioritārās vērs un ir nepieciešams arī atjaunot eh, pakalpojumus, kurām ir primārā nozīme. Ir jādomā par Irākas sabiedrību ir jāturpina konstruktīvs atbalstošs dialogs starp centrālo valdību un Kurdistānas reģionu, kas atrodas Irākas teritorijā, ir noteikti respektē arī šīs valsts diversitāte un ir jāsaprot, ka Irākas sabiedrība sastāv no dažādām grupām un garantijas jāsniedz ir konstitucionālā līmenī. Un paralēli Eiropas Savienībai ir jāstiprina uh, politiskais dialogs ar Irāku, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības, jo īpaši sieviešu lomu. Uh, Uh, lai būtu izvērsta cīņa pret korupciju, lai būtu tiesu vairs neatkarība, uh, pret uh, terorismu reformas, kā arī ir um, jādarbojas um, saskaņā ar starptautiskās tiesas lēmumu un jācīnās pret nāvsoda atcelšanu. Un ir iespējams šī nolīguma ietvarā stiprināt mūsu sadarbību, piemēram, izglītība, enerģētika un imigrācija. Un um, Eiropas Savienības misija svarīga ir arī veicināt drošības sektora reformas uh, un jāstiprina uh, valsts institūciju darbu. Stabilizācija un rekonstrukcija ir jāpavada ar ekonomiskās un sociālās attīstības jautājumu virzīšanu, kur iegu, ieguvumu gūs visi iedzīvotāji, ir jāakcentē diversifikācija, ir jāveido ilgtermiņa izaugsme, visu ietveroša izaugsme, jārespektē jauniešu intereses un jādomā par sadarbības svarīgumu starp Eiropas Savienību un Irāku tālāku, izstrādājot eh, arī programmu, kur tiks stiprināta Irāks parlamenta loma. Paldies! Paldies, Saifī kundze. Eh, tālāk viedokļu apmaiņa. Četri kolēģi ir, ir pieteikušies. pieteikušies vai vēl kāds kolēģis bez četriem, kas ir sarakstā, tad eh, varbūt katram dosim 23 minūtes. Froint kungs, pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, atvainojos, bet man nāksies nedaudz eh, improvizēt, jo pirms dažiem minūtēm es uzzināju, ka man jāstāja Gomešs kundze, kas nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Bet ja viņa būtu šeit klāt, tad noteikti viņa būtu pateikusies eh, Saifī kundzei par lielisko darbu pie šīs rezolūcijas, un es arī to pašu daru. Irāka ir mācīšanās līknē vai procesā, apgūstot demokrātiju. Ir tikai 15 gadi pagājuši pēc uh, Sadama Huseina diktatūras uh, beigām, un tā kā uh, viņš valdīja 25 gadus, tad līdz ar to tas ir vesela laikmeta beigas. Un, ja mēs skatāmies uz Sīriju, kas ir kaimiņos, mēs uzskatām, ka Irāka ir parādījusi milzīgu progresu demokrātisko institūciju veidošanā. Uh, Te viens piemērs ir 12. Um, maija vēlēšanas, kas notiks, un mēs ļoti ceram, ka šo vēlēšanu rezultātā mēs redzēsim, redzēsim ka trīs grupas un ir šīti un kurdi turpinās strādāt kopā, lai stiprinātu demokrātiju, lai lai kopīgiem spēkiem varētu uzturēt eh, likuma varas spēku un saglabātu pagātnes sasniegumu, nes, nesenās pagātnes sasniegumu, tālāku attīstību. Viena no lietām Irāka ir sadarbojusies ar Saudārābiju un ar Irānu no otras puses. Un vēl bez tam Irāka ir arī labas attiecības ar ASV. Godīgi sakot, ASV joprojām ir svarīga loma režīma un demokrātiskajai institūcija atbalstā Irākā. Mēs turpinam aicināt Irāku aptaru, apkarot korupciju, cīnīties par cilvēktiesībām, un mēs arī aicinām uh, izbeigt nāvis sodu izpildi, un mēs ļoti ceram, ka pēc vēlēšanām Eiropas Savienība un Irāka turpinās strādāt kopā šīs valsts labā, lai tā varētu kļūt par mierīgu un bagātu valsti. Paldies, kolēģi! Un no saviem Raimond kungs. Uh, I speak in English. Uh, we welcome the... Paldies, runāšu angļu valodā. Mēs uh, ar gandarījumu vērtējam šīs debates. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, arī samierināšanās, cilvēku tiesības, korupcija. Un, protams, Eiropas Savienībai ir jāatbalsta Irāka, lai tā varētu turpināt iedzīvināt cilvēktiesības, tiesiskumu un pieliktu punktu šīm mm, sektāriem robežām Irākā. Protams, jādomā arī par labāku sadarbību starp vietējām un uh, reģionālajām iestādēm, struktūrām. Protams, neaizmirstot arī Kurdistānas problemātiku, ir jāizkopja dialogs starp galvenajiem spēlētājiem, domājot par valsts atjaunotības procesu kopumā. Augstu vērtējam to, ka ir atsaucies uz minoritātēm šajā ziņojumā. Mēs centīsimies to vēl uh, vairāk padziļināt. Eiropai, protams, ir uh, ļoti mm, konkrēts intereses, lai Irākai izdotos pietiekami labi ieviest visas reformas. Mēs to arī uh, mēģināsim vēl ziņojumu padarīt tādu akcentētāku ar grozījumu palīdzību. Paldies! Jā, nu man nevajag varbūt pat visu sev atvēlto laiku izmantot. Paldies, kolēģi! Kauzokungs! Gracias, presidente. Bueno, nosotros no podemos estar en contra, evidentemente, de un acuerdo de, de cooperación. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, protams, nevaram būt pret sadarbības nolīgumu, ja mums ir jādomā par tik būtiskiem jautājumiem, kā arī salapšana, ir jādomā par Irākas teritoriālo nedalāmību. Un um, iebrukums Irākā ir jau prasījis vairāk par miljonu cilvēku dzīvību. Nav viegli no tā visa atgūties. Arī kristiešiem šajā valstī neklājas viegli. Arī ebreji tika padzīti no Irāka. Irākā ir 87 eh, dažādas etniskās grupas pārstāvētas, neviena kristieši, su, sunīti un šīti, bet arī ļoti daudzas citas etniskās grupas. Daudzas no tām tiek vajātas, bet situācija tagad ir uzlabojusies. Paldies! Kas tāldo, kungs, lūdzu tagad? Sie, prezident. Paldies priekšsēdātāji. Sākumā gribētu pateikties references kundzei par lielisku paveikto darbu. Uh, ļoti plašs ir šis ziņojums un var pievienoties, ka šobrīd ir tas brīdis, kad ir svarīgāk kā jebkad atbalstīt Irākas iestādes uh, valsts rekonstrukcijai. Daži komentāri mēs apzināmies, ka Irākai vēl ir ļoti daudz, kas jāpaveic institucionālā, administratīvā, tiesiskuma un cilvēktiesību jomā. Šogad laikā ir neapšaubāmi, ka politiskā uh, situācija ir stiprinājusies. Uh, bet um, ir arī tādā subnacionālā līmenī arī tādas nevēlamas tendences. Tādēļ ļoti svarīgi, lai visas struktūras, visas uh, puses Irākā tiktu pienācīgi pārstāvētas gaidāmā uh, nākamā gada maija vēlēšanās, lai tas nāks par labu visiem iedzīvotājiem. Ir, jo īpaši domājot par post-ISIS ēru, ir ļoti svarīgi stiprināt uh, rekonciliāciju nacionālā līmenī, nodrošinot neatkarīgu, godīgu tiesiskuma sistēmu, kas, uh, kas pagātnē cietis no islāma. Um, nācijas. Mums ir jāpauž atbalsts ne tikai fiziskai rekonstrukcijai, tātad skolu, slimnīcu, uh, būvēja, tas radītu arī darba vietas, starp citu, jo īpaši jaunajiem Irākas iedzīvotājiem, un jāizvairās, ka tādējādi viņiem nāktos pievērsties džihādistiem un ekstrēmismam. Mums ir jāatbalsta politiskā, ekonomiskās, sociālās reformas, jāstabilizē si drošības situācija valstā, jānodrošina drošība visiem a, pilsoņiem, iekļaujoša valdība, kas atspoguļotu Irākas sabiedrības daudzveidību un pilnīgā veidā politikā pārstāvētu visas puses un nodrošinātu veiksmīgu pārvaldību šeit uh, trūkumus nedrīkst pieļaut, jo tas čihādistu grupējumiem ļaus piesaistīt cilvēkus šādām um, policijaskām uh, grupām, militārām grupām un. Ne, to nedrīkst pieļaut, ir jānodrošina integrācija sabiedrības, sabiedrībā, un tikai tas nodrošinās stabilitāti šajā valstī. Lielas paldies vēlreiz referentiem. Thank you, Mr. Castaldo. Paldies, kas tālo kungs. Vēl viens runātājs ir pieteicies. Čārls Tānoks, lūdzu, paldies priekšsēdētāji ļoti lakoniskā stilā manā grupa atbalsta Saifī kundzes ziņojumu, kā arī sadarbības nolīguma slēgšanu. Es vadu draudzības grupu ar Kurdistānu, tādēļ es uh, augstu vērtēju to, ka tiek piedāvāts atjaunot konstruktīvu dialogu ar struktūrām Nabilā, atjaunojot arī starptautiskos lidojumus uz Kurdistānu, kas tika pārtraukti Britu presē, bija raksts par ISIS Daeša cīnītāju sievu tiesas procedūrām, kas ir bijušas arī nereti sodīts ar nāves sodu, bet nevienmēr ir bijis pietiekam daudz pierādījumu, ka viņas kaut kādā veidā tieši ir bijušas iesaistīts Daeša kara noziegumos. Bieži vien šīm sievietēm ir arī ļoti mazi bērni, un viņas ir tikušas apsūdzētas vienīgi arī bieži vien tikai tāpēc, ka ir precēts ar kādu no daiešu cīnītājiem. Es varu saprast, kādēļ daudzi to uzskata par pārkāpumu, jo cīnītāji patiešām ir veikuši vienus no briesmīgākajiem noziegumiem, bet mēs runājam par jaunām sievietēm, tur ir kādas 12 Turcijas pilsones, kas tika, kurām tika piespriest nāves sots, jo tās bija atradušās uh, ISIS kontrolētās teritorijās, tādēļ tika uzskatīts automātiski, ka viņas ir cīnītāju sievas, un ļoti īsā brīdī ir notikuši tiesas procesi, tiesvedības procesi, un pēc tam eh, viņām ir ticis piespriests novis sots, un eh, tiesneši pat nevilcinājās piespriest nāvis sodu. Es nezinu, vai starptautiskā sabiedrība par to ir ļoti satraukusies. Protams, aizsis pārstrādātie noziegumi ir neapšaubām šausminoši, ir bijuši arī vairākajais pilsoņi iesaist, iesaistīti šajos noziegumos. Un tagad, eh, jā, ja sievietes, kam ir zīdaiņi, ja viņām tiek piespriezt nāves sots, varbūt tā, tikai vienīgais viņa noziegums ir bijis um, aprecēties ar kādu dažu cīnītāju. Mums tas ir jāpārdomā. Paldies! Saivi kundze vēlējāties apkopot. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Es arī atzīmēju kolēģu komentārus. Protams, mēs visi esam viens prāts, ka mums vajadzētu atbalstīt Īrāku, ar to ir jāsadarbojas, veicinot valsts atjautnotni. Es um, gribēju pateikties ēnu referentiem par labo sadarbību. Paldies visiem! Good, thank you. Paldies! Tagad paredzētie datumi grozījumi jāiesniedz līdz 2011. 26. aprīlī. Un varēsim tos izskatīt 7. jūnijā, balsosim 20. jūnijā, un tad uh, plenārsēdē šķiet tas tiks izskatīts pēc vasaras brīvlaika. Tas būtu viss. Tas tāds. Uh, sākotnējais eh, darba grafiks. Mēs vēl varam tur nedaudz korekcijas ieviest. Tagad nākamais darbkārtības punkts. Esam arī uh, gandrīz desmit minūtes atguvuši. Naski strādājot, tagad mums būs viedokļu apmaiņa ar Daniele Vioti, kas ir 2019. gada Eiropas komisijas budžeta referents. Laipni lūgti mūsu komitejā Mēs ar jums diskutēsim par ES um, izdevumu prioritātēm nākamajā gadā, kā katru gadu mūsu komiteja pieņems atzinumu. Augustā balsosim par budžeta grozījumiem un, protams, pirmām kārtām runāsim par ceturto kategoriju ārlietu izdevumiem. Saskaņā ar DFS pirmajam došu vārdu Viotī kungam, pēc tam Afet atzinuma autoram Benifei kungam. Lūdzu, Viotī kungs. Thank you very much. Grazie, <clears throat> grazie prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, komitejai par to, ka esat mani uzaicinājuši. Mēģināšu izteikties īsi, lai vairāk būtu iespēja uzklausīt jūsu viedokli, referenta sakāmo. Galu galā tas jau ir tas svarīgākais. Kopumā gribētu arī uzsvērt, ka Es vēlētos panākt budžetu, kā ko var atbalstīt vairums politisko grupu un arī komiteju, lai tas atbilstu komiteju vajadzībām, kam galu galā mm, man jāpalīdz uh, izstrādāt šo nākamā gada budžetu. Gribētu, lai mēs visi varam vienoties. Pavisam īsi atsaukšos uz tiem jautājumiem, kas šodien ir iekļauti darba kārtībā. Uh, attiecībā uz, turi, uz kuriem īpaši koncentrējamies arī vadlīnijās, kas uh, tika skatītas pagājušā gada martā plenāra sesijā, un pēc tam gaidīšu jūsu norādes. Pirmkārt, jābūt ļoti uzmanīgiem, rūpīgiem un jāstrādā pie uh, bēgļu uh, instrumenta Turcijā. Jūs jau zināsiet, ka mm, ir lemts par otro maksājumu 3 miljārdu eiro, un tad ir jautājums, kā šo maksājumu finansēt, kur iegūt šo naudu komisija, plāno to finansēt līdzīgā veidā, kā tas notika pirmajā reizē, trešā daļa tiks ņemta no Eiropas Savienības kopienas budžeta, un divas trešdaļas savukārt no uh, dalību valstu finansējuma un iemaksām. Padome nevar tam pilnībā šobrīd pievienoties un to atbalstīt. Dažas dalībvalstis ir pat norādījušas, ka pilnībā šis bēgļu instruments Turcijā būtu jāfinansē ar kopienas budžeta līdzekļiem. Jūs jau noteikti ļoti labi zināsiet, ka tas nozīmētu, ka ir uh, jāsamazina citas investīcijas, finansējums un uh, nauda no citām jomām, un tas uh, radītu visai lielas problēmas, un tas tiešām rada bažas gan mums, gan jums attiecībā uz nākotni un politiku nākotnē. Otrā joma, kur īpaši uzmanību pievērsīsim, ir drošības izaicinājumi, jo īpaši atbalsts jaunajai komisijas iniciatīvai attīstība, rūpniecība, um, attīstība aizsardzības nozarē. Uh, Eiropas aizsardzības fonds, mēs atbalstām šo iniciatīvu, tomēr ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ka tas pilnībā tiks finansēts ar nepiešķirtajām rezervēm vai īpašiem instrumentiem. Tādēļ šeit ir jāizmanto jau esošais finansējums. Tas nozīmē, ka nāksies nogriezt finansējumu dažām programmām, kuras Eiropā darbojas jau daudz gadu garumā. Un pavisam ātri. Uh, vēl trīs vai četras lietas nodrošināt un uzlabot atbalstu uh, austrumu reģionam, dienvidu reģionam, uh, pietiekams finansējums, it īpaši paturot prātā, uh, kā attīstās un sāsinās drošības situācija Eiropā. Un ir vēl kāds ļoti svarīgs jautājums pa, atbalsts Palestīnas tautai. Tur ir, nu, tur ASV ir uh, lēmusi vairs uh, nepiešķirt uh, sam, tātad finansējumu ANO. Tātad tas pat nav samazinājums, bet uh, pilnīgi šāds lēmums. Uh, un um, tur nebūs iespējas turpināt darbu, tādēļ um, mēs domājam par to, ka būtu jā, jādomā par risinājumu Eiropas Savienībai, jo tā tagad būs tā, kurai vajadzētu uh, vadīt diskusijas uh, par to, kur rast šo finansējumu un kā turpināt darbu. Un vēl uh, skatos, uh, Briselē rītdien parīt ir plānota konference Jau šobrīd miljards un 700 uh, tūkstoši miljoni eiro no Eiropas Savienības budžeta ir tikuši mm, virzīti mums jādomā par Eiropas a, uh, Savienības finansējumu nākotnē. Ir jāpārliecinās, ka nebūs a, uh, samazinājumi citur, uh, un kaut kādā veidā šie robi ir jāaizpild arī bēgļiem Turcijā un arī aizsardzības instrumentam. Par to būtu jādomā. Paldies. Thank you. <clears throat> Dear colleague, Viot. Paldies, Viotikungs, par šiem ievadvārdiem. Kolēģi, protams, ir ieinteresēti dzirdēt, kas mums būtu sakāms. Benifei kungs tagad uzstāsies, tad Tānoks un Kastaldo kungs. Viņi jau ir minējuši, ka vēlētos ko piemetināt. Benifei kungs, lūdzu. Thank you, President. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī ziņotājiem no Eiropas komisijas. Uh, Paldies, ka viņš ir ieradies šodien pie mums runāt par 19. Uh, gada budžeta prioritātēm. Startautiskais uh, konteksts, uh, situācijas attīstība rada daudz izaicinājumus. Sīrijas konflikts ir izšķirošā fāzē, ir jāpanāk līdzsvarots risinājums. Uh, attiecībā uz Palestīnas teritorijām, ir ļoti smagi socioekonomiski apstākļi Dienvidu Āfrikas valstīs, ir jāmeklē līdzsvars arī pēc arābu pavasara. Lībijā situācija ļoti nestabila, tur ir aktīvi terorisma izplatības riski un uh, migrantu plūsmu, um, migrantu plūsmas un uh, tranzīts, kas bieži vien šos cilvēkus uh, noliek uh, ļoti nestabilā situācijā. Māšēk valsts Turcijas pārēja uz aizvien autoritārāku režīmu, uz spriedzē rietumu Balkānu valstīs un arī krīza, krīze Ukrainā. Um, neviens no šiem Neviens no šīm jomām nav atrisināta. Visas šīs problēmas ir tepat kaimiņos, un šobrīd vairāk nekā jebkad uh, mums ir nepieciešama aktīva, droša ar politika. Ir uh, Eiropai jāuzņemas centrāla loma, ir jārīkojas kā globālam aktierim, jo īpaši paturot prātā, kāda ir ASV vēlme. Šķiet, ka viņi iet savu ceļu, jaunu ceļu, Krievijai ir savs ceļš, kas bieži vien ir pretrunā ar mūsu vērtībām un interesēm, un lai tādēļ mēs spētu stāties pretiem šiem daudziem izaicinājumiem. Uzticamā veidā mums ir nepieciešami pietiekami resursi. Gribētu atsaukties tiem svarīgākiem punktiem, ko jau patiesībā referents pieminēja. Uh, un arī man šķiet, ka tie ir ļoti svarīgi. Mūsu prioritātes ir uh, demokrātijas konsolidācija, cilvēktiesība ievērošana, pamattiesības un atbalsts tiesiskumam. Noturība, stabilitāte, jo īpaši kaimiņu valstīs cīņa ar starptautisko terorismu, nabadzības izskaušana, nepieciešamība cīnīties ar uh, problēmu uh, un uh, uh patvērumu pieprasītāju un migrantu plūsmām. Rietumbalkānos tur situācija nedaudz atšķirīga. Mēs šodien jau diskutējām par paplašināšanās stratēģiju. Komisija tur piedāvā veselu virkni strateģiskām iniciatīvām, kam būs ietekme arī uz budžetu. Kā piemēram investīcijas, finansējuma palielinājums. Uh, Uh, un jo īpaši tas, ka Erasmus Plus tiktu dubultots finansējums. Manuprāt, uh, tas ir pareizais ceļš, jo, ja mēs investēsim jauniešos, tas ir tiešām svarīgi ne tikai Eiropā, bet arī kaimiņu valstīs. Tādēļ tiešām ceru, ka šīs saistības tiks apstiprināts. Protams, tas gan nozīmē, ka būs nepieciešams papildus finansējums arī Balkānu valstīm līdz 2020. gadam. Finansējums Turcijai potenciāli varētu tikt uh, samazināts, um, paturot prātā tur, to, ka tur netiek ievērotas pamatiesības un um, tiek izdarīts nepareizs izvēles. Bet nu skatīsimies, kāds būs konkrētais priekšlikums, kā tas ietekmēs reāli budžetu. Turcijas finansējums tam ir jāatbilst esošajai situācijai, kā tas ietekmē pilsonisko sabiedrību. Tam vajadzētu būt tādam automātiskam elementam, kas tiek piemērots ārējām attiecībām. Ja tiek spērtas soļi atpakaļ virzienā attālinoties no mūsu vērtībām. Kas attiec uz ārējiem finansējuma avotiem, mēs sagaidām, ka uh, tie finansi, ka, fin, tas finansējums, kas šobrīd tiek izmantots a, pilnībā, ir jādomā par kaimiņu attiecību instrumentu, tur ir a, jārisina vesela virknē struktūrālām problēmām, ir nepieciešamas jaunas saistības. Stratēģiskā veidā pieejot, a, piemēram, Ziemeļa Āfrikas valstīm vai Moldovai, Ukrainai, Gruzijai un šīm kaimiņu valstīm. Cilvēktiesību ievērošana. Uh, Uh, pamatiesību ievērošanu pasaulē, redzot situāciju, redzot esošās tendences, tas kļūst aizvien svarīgāk. Pilsoniskā sabiedrība tiek bieži apdraudēta, ir apdraudētas pamatiesības daudzās valstīs, un šādā, šajā kontekstā būtu jāstiprina arī uh, vēlēšana misiju uzraudzības finansējums, kas šobrīd bieži vien nepietiek. Tālāk bēgļi Turcijā, kas pavisam, kur pavisam nesen tika apstiprināts otrais maksājums 3 miljārdu apjomā. Tā, Tās ir strateģiskas investīcijas Eiropas Savienībai, tomēr šo finansējumu nevajadzētu atņemt citiem instrumentiem, um, uz kuriem jau atsaucās tātad kaimiņa attiecība instruments. Tālāk, uh, bēgļi, bēgļu instruments, uh, tam ir jābūt uh, finansā, šim finansējumam jābūt atrunātam Eiropas Savienības budžetā, lai to varētu uzraudzīt un tam sākot arī parlaments. Pozitīvi vērtējumu jūsu priekšlikumu šādā kontekstā pārskatīt finanšu instrumentu rītdien. Uh, Uh, Briselē tiks atklāta konference par Sīriju, tur tiks runāts par humanitāro atbalstu un varēsim runāt par atbalstu konkrēti pārstruktūrēšanas pasākumiem. Šeit noteikti ļoti rūpīgi sekosim uh, darba rezultātam, tas sasaucas ar mūsu lēmumiem par budžetu. Un, um, Trumpa kontekstā um, šeit uh, gribētu teikt, ka um, ja viņa lēmumi negatīvi ietekmē palestīniešus, mums ir šeit jāpieņem pozitīvi lēmumi, lai šis darbs varētu turpināties. 15. martā Romā par to tika organizēta konference. Un ir bijis pies, uh, iespējams zināmos gadījumos palielināt finansējumu ārējiem pasākumiem, un šīs darbs ir jāturpina. Pasaulē ir nepieciešama tāda Eiropa, kas ir klātesošāka. Mēs nevaram atļauties nereaģēt uz šiem izaicinājumiem. Mums nepieciešama pietiekama resursa, lai mēs spētu ar šiem globāliem izaicinājumiem cīnīties. Tas attiecas gan uz kaimiņu valstīm, gan arī veselu ļoti plašu citu uh, jomu klāstu, un mums jāstrādā visos šajos virzienos. Paldies! Thank you, Čau. Paldies Benifē kungam. Tagad arī Marija kundze vēlas runāt. Galer kungs. Anyone else? Vēl kāds? We have third comments. Anyone else? Vēl kāds? Tāds ETP runātājs saraksts. Mums ir jābeidz diskusijas precīzi 17.30, neilgāk par divām, trim minūtēm. Alijā Marija lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai dažas piezīmes, jo budžets galu galā ir vienīgais kritērijs, lai būtu vēlmes kaut ko darīt politiskajā jomā. Tātad budžets ir viens no stūrakmeņiem. Referenta kungs, Man ir vairāki jautājumi. Tika runāts arī par um, aizsardzību. Un ja aizsardzība tiek aizvirzīta um, fonā, es nezinu, vai tā ir apzināta izvēle vai nē, bet ja mēs runājam par drošību un aizsardzību, tas īstenībā ir prioritāras. Uh, Un mums ir jāaizsargā savi pilsoņi. Tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Ja mēs runājam par Eiropas aizsardzību, ir. Uh, Un ja mēs runājam par aizsardzības budžetu um, atvēlētajām summām, tās bieži vien tiek aizvirzīts, eh, novirzīts kaut kur maliņā, vai tas patiešām ir tas signāls, ko mēs vēlamies raidīt. Otram kārtām bēgļi un Turcija. Tie bēgļi, kas ierodas Turcijā, galvenokārt nāk no Sīrijas, bet ir arī sīrieši, kas atgriežas savā valstī, bet nevajadzētu arī aizmirst citus eh, bēgļus, kas ierodas no citiem reģioniem. Uh, pirmām kārtām no Turcijas, kā arī no daudzām Āfrikas valstīm. Un e, jāsaka, ka turpmāko gadu laikā e, problēmas varētu tikai e, sāsināties. Protams, mums jādomā arī par izdarītajām izvēlēm. Mēs nevarētu tikai pateikt, ka tikai Turcijā esošie bēgļi ir galvenā prioritāte. Trešām kārtām palīdzība kaimiņu valstīm, jā, tas ir tikai normāli, bet gribēju jums pateikt. Neaizmirstīsim to, ka ir jādara vairāk arī Āfrikas valstīs. Ja mēs nevēlamies, lai būtu tāds milzīgs migrācijas vilnis, ņemot vērā demogrāfijas, stabilitātes, sliktas pārvaldības un kontrabandas problēmas, ir kaut kas jāsāk darīt. Protams, varētu teikt, ka ES kompensēs. Uh, kaut ko palestīniešiem, sadarbojoties ar ASV, tas nozīmē, ka mēs būsim atkarīgi no ASV un mēs būsim tādi kā viņu kreditori. Nu, tas man galīgi nav paprātam. Paldies! Paldies! Mavrīdis kungs lūdzu, divas minūtes. Perhaps I don't even need two minutes. I have a very short and Paldies, varbūt man nemaz nevajadzēs divas minūtes, man ir pavisam īsts un konkrēts jautājums priekšsēdētāja kungs. Ļoti konkrēts, īs jautājums. Drīkst? Speak. There are almost Kamēr mēs šeit runājam, ir gandrīz 200 tūkstoši cilvēku, kas, kam nācās doties prom no aferim, kas dzīvoja šajā kaim, apkaimē. Ko varam darīt? Ko mēs varam teikt šiem cilvēkiem? izņem, nu, paturot prātā to, ka tik ļoti daudz runājam par bēgļiem. Ļoti jautājums, ļoti konkrēts jautājums. Vai varam, piemēram, piešķirt daļu no šiem trim miljardiem, ko plānojam dot Turcijai, vai varam daļu no šīs naudas, vienu miljardu, uh, piešķirt uh, kurdu vietējām iestādēm, lai viņi šo finansējumu izmantotu? lai tādējādi viņi spētu apmierināt kaut daļu no uh, viņu bēgļiem, ko Turcijas armija no Afrinas ir izsūtījusi. Gāler kungs, jums tagad kārta. Jums vakardien bija dzimšanas diena daudz baltu dieniņu. Jā, paldies. Un šodien aprit uh, tieši 19 gadi, kopš strādāja Eiropas parlamentā. referentam gribēju teikt sekojošo un gribu arī turpināt tieši ar Joma Rīkundzes teikto par aizsardzību un drošību. Protams, mēs nevaram atslābt šajā jomā un nevaram ar eh, kaut kādu budžeta līdzekļu sauviņu to panākt mēs patiešām galu galā arī panācām to, ka tika izveidots PESCO šī pastāvīgā un struktūrētā sadarbība drošības un aizsardzības jomā. Paskatoties uz to, kas teikts līgumā, mēs saprotam, ka administratīvās un operatīvās PESCO izmaksas, ja mēs nerunājam par militāru iejaukšanos, ir jāsadz no savienības budžeta komisija arī e, šajā jomā izteica savus priekšlikumus. Jūs e, visi ar tiem esat iepazinušies. Tādēļ ir jānosprauž politiskās prioritātes, e, kas ņem vērā gan vajadzības nākamajā gadā, gan arī uh, turpmākās DFS ietveros. Un mēs uh, tam pievēršam uzmanību ne jau tādēļ, ka mums uh, nebūtu galīgi ko darīt un ko mēs nezinātu, ko iesākt ar šiem līdzekļiem, bet tādēļ, ka ir, uh, protams, ļoti daudz tādu jaunumu politiskajā arēnā, un tas ir jāņem vērā arī gatavot mūsu budžetu. Paldies Gālera kungam, un tagad De Grandes kungs, un tad došu vārdu referenta kungam. Bet lūdzu, ļoti lakoniski. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Mums um, nesen tika izrakst, izskatīts pilotu projekts. kas runāja par aizsardzības programmu. Uh, Mēs vēlamies arī pievērsties uh, ilgspējīgam miera procesam Kolumbijā. Tam, protams, ir jāparedz attiecīgs finansējums. Ir bieži tagad vairāki incidenti ar FARC. Mēs nevaram pieļaut, ka tas turpinās. Protams, pēc konflikta uh, laika posms nekad nav tas vienkāršākais. Uh, Tādēļ jāgarantē, ka tādēļ jāgarantē ilgtspējīga uh, miera procesa izveidi, izmantojot mūsu rīcībā esošos sadarbības instrumentus, ir jāsniedz attīstības palīdzība, kā arī jāizveido patiešām tādas funkcionējušas vērtību ķēdes. Jā, es saprotu, ka pašreizējos apstākļos mēs milzīgas naudas summas nevaram piešķirt Kolumbijai, bet katrā ziņā ir uh, jāizrāda savs atbalsts, esot realistiskiem. Paldies, Bijotī kungs, par sniegto informāciju. Vēl gribēju piebilst, ka mēs vēlamies patiešām savus prioritātes attiecīgi eh, sektoru budžetu. Paldies, Vijotī kungs, lūdzu, dažas minūtes tikai jums. Jo, ringāciju. Liels paldies. Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Liels prieks visus komentārus dzirdēt. Koncentrēšos vairākiem aspektiem un tad esmu pārliecināts, ka arī Benifei kunga ziņojumā atradīšu visas pārējās lietas, kas man noteikti ļaus strādāt pie budžeta. Pirmkārt, skaidrības labad. Es neuzskatu, ka drošība un aizsardzība būtu kāds otrā plāna jautājums, bet, nu, ar kaut ko ir jāsāk. Tādēļ varbūt um, kaut kas bija jānosauc kā pirmais, tādēļ um, šis iekrita otrajā vietā. Bet es nevēlos uh, aizsardzības sektoru finansēt tikai to, kas atliks budžetā. Bet, ja dalību valstīm uh, ir jauni projekti, tad mums ir jālūdz dalībvalstīm papildus finansējums. Nu, budžets ir tik liels, cik tas ir. Ja citu finanšu avotu nav, bet dalībvalstīm ir jauni pienākumi, jaunas saistības, jauni projekti, tad mums attiecīgi ir jālūdz uh, dalībvalstīm vairāk iemaksu veikt budžetā, jo, nu, tad mums kaut kur pretējā gadījumā ir jāatņem, jo naudas ir tik, cik tās ir. Uh, vai arī otrs ir, nu, jāizmanto budžets pēc iespējas labākā veidā, bet es noteikti gribu finansēt aizsardzību, aizsardzības projekts, un tam ir nepieciešams pienācīgs finansējums, tas nav apšaubāms. Attiecībā uz pāriem jautājumiem, divas minūtes, kā redzu. Pilnībā varu pievienoties jūsu jautājumu par kurdiem ka potenciāli šie 3 miljārdi eiro tiktu izmantot ne tikai Sīrijas bēgļiem, bet arī citām situācijām. Tas ir tas iemesls, kādēļ um, vienreiz jau esam to lūguši, otrreiz lūdzam tagad, lai šis finansējums tiktu piešķirts pilsoniskai sabiedrībai. Un tad arī kurdu organizācijas, kurdu pilsoņi, un ja nu beigās atklātos, ka ir mazākas uh, iespējas šo finansējumu apgūt, uh, vai nav iespēju sīriešiem, tad uh, tas tiktu pārzvirzīts un uh, nonāktu pie bēgļiem no Āfrikas vai no kurienes. Uh, Uh, tas nu būtu. Benefēja kungs ļoti labi pateica, ka mums ir nepieciešami instrumenti cīnīties ar uh, migrācijas avotiem tajā pašā laikā. Uh, ir mm, jārisina tie robi, kas ir um, radušies. Esmu pats itāls, tādēļ es ļoti labi zinu, par ko mēs tagad runājam un kādas ir vajadzības. Un vēlreiz uh, paldies jums, priekšsēdētāji kungs, par to, ka mani uzaicinājāt, nepēcietību gaidu jūsu ziņojumu, jūsu priekšlikumus, uh, kā cīnīties un noteikti nodrošināt uh, prioritātes arī parlamentā, kā tās izvēlēts. Paldies! Well, thank you, dear colleague, for your... Uh, Paldies, kolēģi, par šiem jaukajiem vārdiem. Paldies, ka ieradāties AFIT komitejā. Novēl nu, jums panākums turpmākajā darbā. Jūs veicat ļoti būtisku uzdevumu. Paldies arī kolēģiem, kas piedalījās viedokļu apmaiņā. Nākamais darba kārtības punkts. So we need a new glass yes, here. Yes. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, tārkie kolēģi, tagad desmitais darba kārtības punkts. Laipni lūgti, Hāna kungs. Viņš pie mums ir tāds uh, biežviesis. Šodien Hāna kungs ir ieradies, lai iepazīstinātu mūs ar pagājušajā nedēļā pieņemtajiem paplašanāšanās ziņojumiem. Mēs patiešām esam ļoti gandarīti, ka komisāra kungs ir ieradies. Es vēlējos, lai Hankungs pie mums ierodas pēc iespējas ātrāk, pēc pagājušās nedēļas uzstāšanās Strasbūrā. Ļoti jauki, ka jūs to varējāt paveikt jau šodien. Saskaņā ar mūsu iedibinātajām tradīcijām paplašanāšanās ziņojumi tā detalizēti tiek uh, apspriest mūsu komitejā ar komisāru kungu un bez liekas vilcināšanās došu jums vārdu. Hāna kungs, ja mani pareizi informēja, bija Rietumu Balkānos pagājuši nedēļa ar augsto pārstāvi, apmeklēja vairākas valsts šajā reģionā, tātad viņš varēs pastāstīt par tur redzēto. Es, nu, savas puses piedāvāt komisāru kungam atvēlēt desmit minūtes, tad mums būs pietiekam daudz laika, lai uzdot jautājumus un dzirdēt arī atbildes. Hānkungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām pagājušā nedēļa nebija tik perfekta tieši organizatoriskā ziņā. Te bija dažādi pasākumi pagājušā nedēļa un tā visrezultātā mēs nevarējām tikties. Bet eh, jūs zināt, ka es vienmēr cenšos būt pieejams arī divpusējā kontekstā. Esmu gatavs apmeklēt arī grupas. Šeit es saskatu ļoti daudz iespēju. Un es eh, ļoti ceru, ka nākamā reizē tas viss vairs eh, neatkārtosies. Un Makrona kungs eh, arī nerunā katru gadu, mm, un ja viņš runā, tad tā runa ir laba, bet tas jau ir cits stāsts. Un eh, līdz ar to es uzreiz eh, izmantošu iespēju informēšu par paplašināšanās paketi, par paplašināšanās ziņojumiem. Es ieskatos šeit zālē, es redzu vairāku valstu vēstniekus Šī ziņojuma paketi tika pieņemta pagājušajā nedēļā. Tiešām nākamā dienā es jau biju Skopjē, bet tur es nebiju kopā Mogarīnī kundzi. Viņa pēc tam apmeklēja kādas citas valsts no reģiona. Man vajadzēja lidot uz Vašingtonu, tur bija sanāksme, kur temats bija mūsu aktivitāšu koordināšana ar citām finanšu institūcijām starptautiskām. Tad tas atkal ir cits jautājums, bet um, tad, ja runa par finanšu institūcijām, tās bija arī ļoti būtiskas mūsu valstī paplašināšanās paketē tiek um, fiksēts lietu stāvoklis uz šo brīdi, un ir arī e, secinājumi par to, kā noris paplašināšanās e, politikas um, īstenošana. Tātad līdz 1. janvārim 2018. gadā tas bija tāds beigu datums ziņojumam par paplašināšanos. Ir īpaši tas attiec uz tādām reformām, kas e, skar pamatiesības, likumvāru, pārvaldību, ekonomiskā attīstību un konkurētspēju un komisija arī publicē savu ikgada izvērtējumu attiecībā uz Rietumu Balkāriem, Balkāniem un Turciju, un tāpēc mēs arī sinhrozinējam šo jautājumu virzīšanu. Abi šie jautājumi tiek izstrādāti pavasarī, un katru gadu mēs ekonomiko reformu programmas tādā veidā izvērtējam pavasarī paplašināšanās programma. Tā ir stratēģija, kur mērķis ir eksportēt stabilitāti uz kaimiņu valstīm, bet skatoties plašāk, mēs februārī arī nācām klajā ar paziņojumu. Mēs vēlreiz apliecinājām Eiropas perspektīvu šai, šim reģionam un arī runājām par mūsu plāniem. Uh, Un šis ziņojums ir uz atpakaļ tāds um, skatošs tā, realitātes pārbaudas instruments, kur mēs cenšamies skatīties, kādus rezultātus ir devusi mūsu politika. Mēs eh, arī atzīmējam Albānijas, bijušā Dienaslāvijas, Vaļdālijas republikas eh, panākumus un arī ieteicām padomēji uzsākt eh, iestāšanās sarunas ar abām. Uh, Tāpat laikā mēs atzīmējam to, kas ir nepieciešams, lai uzturētu progresu. Šāds līdzsvars, šāda pieeja ir tradicionāla, un mēs e, to balstam uz jau ierasto faktu analīzi. Albānija ir panākusi būtisku programmu, e, pro, progresu tieslietu reformā un arī. Maķedonija ir pārvarējusi tādu dziļu politisku krīzi, īstenojusi reformas un izveidojusi labākas kaimiņa attiecības bet um, šobrīd nav vēl laiks priecāties par sasniegto. Ir vēl ļoti daudz lietu, kas ir jārisina, un tas attiec uz visām valstīm, ko mēs vērtējam ziņojumā. Mūsu izvērtējums ir uh, attiec uz daudzām politikas jomām, un šī analīze norāda, ka iestāšanās Eiropas Savienībā ir atkarīga no sasniegtā rezultāta. Progress ir dažāds, tas ir individuāls. Uh, Un lai arī man patīk ambiciozi mērķi, bet eh, viena lieta ir, ko par ko strīdēties mēs nevaram, tā ir kvalitāte. Paplašināšanās nav sociālais darbs, tas nav kāda pakalpojuma sniegšana mūsu partneriem. Tas ir mūsu uzdevums radot stabilitāti, radot uh, jaunas iespējas Eiropas pilsoņiem un uzņēmiem. Mūsu Rietumbalkānu partneri apzinās ļoti labi, ka viņi zina, ka paplašanāšanās notiks tikai tad, ja abas puses iegūs no šāda soļa, un tāpēc ziņojumos ļoti skaidri ir norādīts uz galvenajiem izaicinājumiem, kas būtu jāsakārto valstīm, lai nodrošinātu progresu. Kā jau teicu, vēl ir daudz uzdevumu, ir tīpaši attiecībā uz likumvaru, fundamentālām tiesībām, organizēto noziedzību, korupcijas apkarošanu un ekonomiski arī valstīm ir jāuzlabo gan uzņēmējdarbības, gan investīciju klimats un jācīnās eh, pret eh, bezdarba līmeņiem, tīpaši jauniešu bezdarbu, jāveic struktūrālās reformas. Ir arī eh, sadarbības darba kārtība. Un šie jautājumi ir paplašināšanas ziņojuma centrā, un tas ir līdzās komisijas izvērtējumam par to, kā valsts veic savus reformas. Tiek doti arī ieteikumi, vadlīnijas, jo šeit mēs konstatējam noteikti arī tādas ekonomiskas problēmas, kas ir jāatrisina. Un visbeidzot, visām valstīm ir uh, jāstrādā, lai nodrošinātu vēl labākas kaimiņa attiecības. Un pēdējo mēnešu laikā mēs skaidri paudām, ka visi atvērtie divpusēji jautājumi ir jāatrisina, un tas ir jādara pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Un atļaušos pat piebilst, ka pēc stratēģijas publikācijas Un tas, ka mēs ļoti skaidri savu nostāju paudām, atsevišķi panākumi divpusējā plāksnē risināmie ir, ir tad guvuši tādu skaidru formulējumu. Un attiecībā uz Rietumu Balkānu stratēģiju mēs esam skaidri norādījuši ceļu uz stiprāku Eiropas Savienību, kas būtu plašāka, un mēs arī detalizēti rakstam par to, ko katrai valstī būtu jādara. Un tagad eh, reģionu vadītājiem ir uh, jāizlasa šis ziņojums un jāstrādā pie tā. Un par Turciju. Jāatzīst, ka mūsu analīze rāda, ka mm, valsts ļoti būtiski attālinās joprojām no Eiropas Savienības eh, vērtībām, ir tīpaši attiecās uz pamatiesībām un likumvaru. Eiropas komisija ir atkārtoti aicinājusi Turciju apvērst šo negatīvo tendenci, darīt to prioritāri, un mēs arī ļoti skaidri ziņojumā rakstam rekomendācijas savas šai sakarā. Uh, Un tajā pat laikā eh, Turcija ir un būs svarīgs strateģisks eh, sadarbības partners, un mēs turpināsim sadarbību mūsu kopējās interesu zonās. Un šai sakarā es gribētu atkal pateikties Turcijai mm, par mm, to, ka viņi dod patvērumu 3 miljoniem reģistrētu Sīrijas bēgļu. Un Eiropas Savienība turpina arī izvērtēt saistību izpildi šīs problēmas risināšanā. Godējumie deputāti, paplašināšanās ziņojumi tika publicēti pagājušā gadā, tomēr mūsu darbs nav beidzies. Mūsu nākamais eh, stūrakmens ir Rietumbalkānu samits 17. maijā, kas notiks Sofijā. Un šajā samitā mēs saskatām iespēju vēlreiz apliecināt visam reģionam Eiropas perspektīvu, rosināt uz reformu īstenošanu un eh, arī izdarīt plašākus eh, paziņojumus plašām iedzīvotājām masām. Te mēs runāsim gan par infrastruktūru, par digitālo un cilvēcisko savienojumību. Mēs nāksim klajā ar šiem paziņojumiem, ņemsim mm, vērā visu sasniegto un stāstiesim arī par ieguvumiem no Eiropas Savienības mm, klātbūtnes. Stāstīsim to gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmiem, un mēs ceram arī turpmāk saņemt atbalstu šajā sarunu procesā. Un es ļoti ceru, ka šis uh, sarunu kārtējais uh, rauns sāksies ļoti drīz. Paldies! Johannes. Paldies, Johannes! Un paldies, uh, ka jūs ievērojāt desmit minūšu reglamentu. Un tālāk mums ir viedokļu apmaiņa. Tas viss ir balstīts uz ļoti, ļoti saržītu procedūru man ir pateikts, kas drīkst runāt, kad un cik ilgi. Un tiešām ir jābūt matemātiķim, lai saprastu visu šo kalkulāciju. Un tāpēc lūdzu pat nemaz necenšaties iejaukties šajā sarakstu veidošanas procedūrā. Vispirms būs e, Kukankungs, un viņam ir trīs ap pus minūtes. Lūdzu, Kukankungs. E, paldies, priekšsēdētāji. E, Komisārkungs, kolēģi. Es neatkārtošu to, ko jūs teicāt jau pašā sākumā, bet es eh, gribēju tomēr pievienoties priekšsēdētājiem. Vissvarīgākais ir panākt to, lai tas neatkārtojas vairs nekad. Rietumbalkāni ir bijuši eh, augstu prioritāti mūsu darbs ar stāvim te ir pozitīva sākums, ka Junkers var runāt septembrī, tālāk stratēģija februārī. Uh, runāja par šo jautājumu, un um, tagad um, joprojām šis jautājums tiek izcelts kā prioritāte Bulgārijas prezidentūras laikā. Mums ir šis tēms jāuztur, lai mēs varētu um, uzturēt arī ticību integrācijas procesam. Mēs gribam iesaistīties strateģiskākā sadarbībā ar reģionu valstīm. Esmu ļoti priecīgs konstatēt, ka reformas šajā reģionā progrese un ir arī progres no Eiropas valstīm. Un es eh, esmu eh, apmierināts konstatēt, ka ar Maķedoniju un Albāniju tiek sniegts ieteikums atsākt sarunas. Abas šīs valstis tiešām ir strādājuši ļoti cītīgi, lai saņemtu šo rekomendāciju. Tas ir ļoti svarīgs lēmums, un es tiešām ļoti ceru, ka padomē arī to apstiprinās attiecīgi. E, tie ir tādi konkrēti taustāmi soļi, kas tālāk ir jātīsta, un tāpat laikā mēs esam ļoti skaidri norādījuši uz savām gaidām, cerībām, kas būtu jāizpilda, lai šīs sarunas notiktu ticamības gaisotnē. Mums ir jāskatās, kā reformas tiek īstenots, ir tīpaši tas attiecas uz likumu varu un pamatiesību un brīvību ievērošanas aspektiem. Tas attiecas gan uz Serbiju, gan uz um, Melnkalni, kas jau veic šīs iestāšanās sarunas, un arī tas attiecas uz tām valstīm, kas tikai gatavojas sākt iestāšanās sarunas. Mūsu īpašais fokus ir uz īpašo demokrātiskā institūcija, tiesu vairs funkcionēšanu, um, korupcijas apkarošanu, mediju un cilvēcisko brīvību nodrošināšanu, mediju brīvību. Uh, Eh, katrai valstī ir problēmas ar šiem jautājumiem. Un visbeidzot, reģionu valstīm ir jāprogresē risinot divpusējus jautājumus. Šeit mēs gribam tiešām ļoti labu tādu apņemšanos tālāk attīstīt labas draudzīgas kaimiņa attiecības, un arī Eiropas Savienībai ir skaidri jāpauž savu gatavību palīdzēt valstīm šajā reģionā, lai tās varētu arī pārvarēt savus strīdus. Un šādā kontekstā arī atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jāuzņems lielāka atbildība. Un Eiropas, uzņemšana Eiropas Savienībā nav iespējama ar neatrisinātiem jautājumiem. Priekšsēdētāji Prēdas kungs lūdzu, lai es par Bosniju Hercegovinu nododu viņu viedokli, tāpēc mm, es lūkšu vārdu vēlreiz. Paldies, Edvard! Eh, tālāk um, no sociāla demokrātu, sociālas un demokrātu grupas divi pus minūtes Piculas kungam. Paldies, priekšstādētāji. Es gribētu sveikt no S&D grupas, un es arī um, esmu vīlies um, par to, ka pagājušā nedēļā nevarēju uzklausīt ziņojumu par paplašināšanās paketi. Uh, Eh, ceru, ka tas neatkārtosies. Eh, par Maķedoniju un Albāniju mēs eh, tiešām atbalstam šo rekomendāciju virzīt sarunas. Mm, Maķedonija tiešām ir virzījusi šo dialogu starp politiku un pilsētu sabiedrību. Un šādā ziņā šis Žanmonē dialogs ir ļoti vērtīgs fórums. Uh, Progress ir mērens dažādā, dažās jomās, bet progress tomēr ir. Tas bija Maķedonija, tālāk Albānija. Albānija arī ir, val, ir valsts, kas iziet cauri visaptvarošām uh, reformām. Albānija stingri izsaka savu gatavību strādāt pie Eiropas prioritātēm. Un uh, Albānijas reforma noderēs arī citām reģionu valstīm. Melnkalne ir ļoti tālu pavirzījusies iestāšanās, paplašināšanās procesā. Un atkal, tad, kad Melnkalne izpildīs visas prasības, tad varētu dot viņai iestāju iespēju. Tālāk nākamā valsts nav pietiekams progress. Serbijā ir nepieciešams vēl stiprināt likumvaru ir arī aizkavēta atbilždošana uz anketas jautājumiem, bet, eh, diemžēl, šī konstitucionālā blokāde joprojām ir galvenais šķērslis, kas neļauj valstī pievienoties Eiropas Savienībai. Kosovā eh, ir kaut, neliels kaut kāds progress, eh, tā raksta komisija, ir, ir mm, jā, paturprātā prioritātes. Un visbeidzot, ir arī jāatzīst robežas demarkācijas līgums ar Melnkalni. Un tad es turpināšu runāt Pīrī kundzes vārdā, jo viņa ir atbildīga par Turciju. Pirms gada eh, Turcijā eh, tika, notika pretrunīgs referendums par, um, un eh, tikai 51 mm, procents nu, piedalījās un mm, to no, mm, sabiedriskie novērotāji negatīvi novērtēja. Tas viss ir rakstīts ziņojumā. Eh, bet eh, joprojām ir trūkumi demokrātijas ziņā, tāpēc atsevišķi dalībvalsts eh, lūdzu padziļināt vērtējumu jūsu kopīgā paziņojumā kopā ar Junkeru un Mogherini. Jūs apsolījāt veikt šo darbu, tomēr ziņojumā nav izdarīts secinājumu. Parlaments skaidri teica, ka ja jaunā. Ja institūcija, jauno konstitūcija e, tiks īstenota, tad e, vajadzētu apturēt, apturēt iestāšanās procedūru, vai komisijas secinājumi ir mainījušies gadu pēc šiem e, paziņojumiem. Tālāk Tānaka kungam 3,5 minūtes, viņš pārstāv gan savu grupu, gan arī Melkalns referents ir. Paldies, priekšsēdētāji, es sveicu arī Hāna kungu Arī es eh, atbalstu šos ziņojumus eh, par paplašināšanos. Es arī pagājušajā nedēļā biju Strasbūrā un ļoti nožēloju to, ka tur mēs nedzirdējām par šu, šiem ziņojumiem, bet ļoti labi, ka jautājums tagad ir atrisināts. Un tagad mēs varam spriest par Eiropas Savienības paplašināšanos. Eh, šis jautājums ir īpaši svarīgs man, jo es acīm redzot esmu pēdējā gadā. Uh, Eh, šajā parlamenta kā apvienotās eh, karalists um, pārstāvis. Mēs izstāsimies un es esmu priecīgs tām valstīm, kas iestāsies eh, Eiropas Savienībā, jo tas ir visveiksmīgākais pro projekts visā. Uh, vēsturē. Esmu ļoti priecīgs konstatēt, ka Maķedonijai dota um, zaļā gaisma, drīkst uzsākt sarunas, un eh, es saprotu, ka ir atbloķēts um, šis bloks, kas eksistēja kāds desmit gadus. Esmu priecīgs arī par Albāniju un eh, par Albāniju un Melnkalni. Es esmu referents Melnkalns jautājumā. Esmu priecīgs konstatēt, ka nesen ir panākt vienošanās par robežu noteikšanu ar Kosovu un ka ir Melkalnē veiksmīgi ievēlēts prezidents. Kas attiecas uz Melnkalni, šeit ir būtisks progress, kas tiek konstatēts, gandrīz vai visas sadaļas ir atvērtas, gan kādas 30 kopsumā, un trīs jau ir provizoriski slēgtas. Uh, Tad, kad es biju pat Goricā, tas bija nesen, tad perspektīva 2025. gads, kā Junkers teica, tas, protams, izraisīja zināmas bažas, bet es eh, centos to skaidrot no savas perspektīvas. Es uzskatīju, ka tā ir tāda vispārēja indikācija, un tas eh, atgādina laika chronoloģiju eh, saistībā ar to, kad Melkāne varētu iestāties, bet uh, Eh, tas ir te, tikai tāds aptuvens ap, aprēķins, tāda aplēse, eh, kas notiks tuvākajos 5-8 gados. Mm, es noteikti mm, domāju mm, par šo jautājumu, vai blokā, vai atsevišķi. Mums noteikti jāatzīst, ka ir atsevišķas valstis, kas ir priekšgalā šajā procesā, kas vada visu šo iestāšanos lietu. Un, kā es teicu, šeit ir ļoti būtiski sasniegumi pēdējo gadu laikā - likuma varas, demokrātijas stiprināšana, institūcijas stiprināšana, laba pārvaldība, eh, korupcijas organizētās noziedzības apkarošana. Un eh, šis īpašais jautājums eh, par mēdī brīvību un mierutāšu aizsardzību. Es piekrītu kolēģim. Tā ziņā, ka Turcija joprojām ir aktuāla problēma, un nesen mēs dzirdējām arī prezentāciju no Kipras eh, pastāvīgā pārstāvja, mēs dzirdējām stāstu par to, kā Turcija ir pārkāpusi Eiropas Savienības dalību valsts eh, ekskluzīvās ekonomiskās eh, tiesības zonas no situāciju. Un um, ir dalībvalsts, Eiropas Savienības dalībvalsts bija spiesta pārtraukt savu darbību tieši uz šī te kuģa, kas mm, izpētes nolūkos meklē gāzi. Mēs zinām arī stāstu par Krievijas eh, raķetēm, invāzija Afrinā, Sīrijā, arī bēgļu pārvietošana. Mēs eh, zinām arī par to, ka tūkstošiem cilvēku tiek mm, arestēti bez vērā ņemam iemeslu. Uh, Eh, tas eh, viss eh, ir saistīts ar to, ka Turcijas mm, iespēja iestāties Eiropas Savienībā būtu ļoti, mm, ļoti sīki jāizpēta, un tas būtu jādara par paldies prezidentai. Kolēģi, aptuveni 20 cilvēki ir sarakstā, mēģina panākt, ka kaut kas vismaz ir. Iespējams, tādēļ pieturēsimies pie laika grafika. Bēzeriča kungs, lūdzu, divi ar pus minūtes. Paldies, Čārli. Mēģināšu iekļauties laikā, saka Mezevičs kungs. Neatkārtošu daudz lietas, kas jau izskanēja, daudzam, daudz kam jau varu pievienoties no tā, kas tika teikts. Īpaši pozitīvi vērtēja jaunu stiprinātu komisijas apņemšanos, sākot no pagājušā gada septembra, darīt kaut ko, kas būtu vērsts nākotnē Rietumbalkānu valstīs, un mēs uzskatām, ka Rietumbalkānu stratēģija potenciāli varbūt tas arī izdosies. Un ļoti pozitīvi vērtējam arī uh, redzamās Bulgārijas prezidentūras centienus un saistības, ko viņi ir uzņēmušies, tādēļ mēs patiešām no sirds ceram, ka padome varēs vienoties un piekrist Maķedonijas un Albānijas kā kandidātu pozīcijām, jo šāda zaļā gaisma būtu nu, ļoti svarīgs signāls šā, šīs pakotnes ietvaros. Pozitīvi vērtējam jūs izvēlēto pieeju, bet jāpārliecinās, ka ne, netiek neviens atstāts aiz muguras, tīri tādā kontekstā, ka netiek gūts atbalsts no Eiropas Savienības, kāds bija, tas bija nepieciešams, lai varētu īstenot šīs ļoti svarīgās reformas. Un vēršos pie kolēģiem uh, citās grupās nākamgad uh, vēlēšana kampaņas laikā. Uh, Varbūt kandidāti varētu atturēties no tā, ka iekšējie politiskie stimuli tiek izmantot savās ārpolitikas runās. Varbūt tas mums nākotnē palīdzēs ļaut izvairīties no tām problēmām, kādas mums bija šī komisijas sasaukuma pirmajā pusē. Gribētu tikai vēl norādīt, ka arī mēs pilnībā atbalstām uh, izklāstītās prioritātes, kas ir iekļauts komisijas ziņojumā. Un jā, tiesiskums starp demokrātiskas institūcijas, 23. 24. nodaļa, tās ir tās jaunās un svarīgās Mālkalnē, piemēram. Tas ir tieši tas, kas ir būtiski šobrīd, un es patiešām ceru no sirds, ka mums izdosies uh, šos principus īstenot arī Eiropas Savienības iekšēnē, ne tikai attiecībā uz pie, jaunajām pievienošanās valstīm, kandidātu valstīm. Un vēl gribētu tikai minēt, ka beig beigās Mēs vēlētos arī jaunus uh, aktivitātes, darbības uh, tajās jomās, kas ir bijušas uh, jau iepriekš prioritātes. Tās būtu vide, pats par sevi saprotams, un ģeopolitiskie aspekti. Dažādās valstīs dažādi pieeja, dažādi attīstības tempi, un ceram, ka arī tam drīz tiks pievērsta uzmanība, ko šīs joms ir pelnījušas. Paldies, Mezeriča kungs! Kas attiecas uz jūsu jautājumu, nu tad atkarīgs, kas tad būs tie kandidāti. Bet, nu, cik es zinu, tad Francijas prezidents uh, nebūs šāds špicena kandidāts, vadošais kandidāts 19. gada maijā. Kas, tāl, kas tāldo, kungs, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos norādīt, ka paplašināšanās. Uh, Uh, pakete tika piedāvāta parlamentā pirms tā, nedēļa pirms apstiprināšanas. Mēs komisiju esam intervējuši par šo jautājumu, bet, nu, ne, ne, neuztveram, ka mūsu uztverdu kā vienlīdzīgu spēku šeit. Bet, nu, laika brīdis ir ļoti svarīgs. Šobrīd ir izšķirošs laika brīdis Eiropas Savienībai, Eiropai un paplašanāšanās procesam kā tādam. Un uh, tās ir krustceles. Ir skaidrs, ka ir valsts, kas vairs neiet Eiropas ceļu, un mums beidzot tas ir jāņem vairāk un ir citas valsts, kas spēr ļoti nopietnus soļus, jo tās grib būt daļa no mūsu Eiropas ģimenes. Pirmajā gadījumā es runāju par Turciju, progresa ziņojums ir ļoti garš, bet, manuprāt, ir skaidri redzams, ka ir, nav vērts uzskatīt Turciju par kandidātu valsti. Nē, nu, es jau nesaku, ka nevajadzētu runāt ar Ankaru, ir ļoti svarīgas sadarbības jomas, migrācijas, bet um, ir nepieciešams sadarbības modelis, jo šīs attiecības pastāv. Mums ir jārod pareizs satvars, lai tas nebūtu tīri pieejas process, pievienošanās process, jo pretējā gadījumā mēs uh, um, galu galā nu, šobrīd uzskatām, ka Turcijai nav vairs tās iezīmes, kas ļautu uzskatīt par kandidātu valstu un arī vēlēšanas uh, jūnijā. Es nezinu, cik tā lielā mērā tās mainīs uh, situāciju. Melnkalne savukārt atgriezos no misijas Podgoricā un kā delegācijas vadītājs var tikai apstiprināt, ka viņi ir iet Eiropas virzienā, tur nav nekādu šaubu, nekādas vilcināšanās valsts, ko nevajadzētu likt pie citām kopā paketē Serbija, tā ir jāizvērtē valstoties uz tās iezīmēm un tās paveiktā. Šeit ir ļoti dažādas situācijas, progresa līmeņi ir ļoti dažādi, un mums ļoti rūpīgi ir um, jā, jāpēta panāktais, un prieks redzēt, ka komisārs plāno uzsākt sarunas ar biežo Maķe Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, arī ar Albāniju notiek progress tur. Uh, Spērtie soļi ir ļoti svarīgi, un mums šķiet, ka ir jāiet uz priekšu. Balkāna ir daļa no Eiropas, tie būs daļa no Eiropas Savienības nākotnē kādā brīdī, un uh, tam jāļauj mums uh, tomēr aktīvi pieiet um, sarunām, bet, nu, perspektīva kā tāda ir jāatbalsta ar katrai valstī pielāgotu īpaši pieju, un noteikti gribētu vēlēt komisijai veiksmi darbā. Paldies! Paldies! Fabio Castaldo. Tagad pēc koordinatoriem ir iespēja izteikties referentiem. Serbijas jautājuma referents Dēvids Makalisters, divas minūtes. Johannes, liels paldies, mēģināšu izteikties cik vien iespējams īsi. Gribētu tikai teikt, ka Nedēļas nogalē iepazinos ar ziņojumiem, un man prieks redzēt, ka valstu ziņojumi ļoti skaidri parāda, ka paplašināšanās process ir balstīts uz uh, nosacījumiem. Paldies komisijai, ka jūs šos uh, principus ievērojat un gribētu arī piekrist jūsu vērtējumam par situācijas um, izvērtējumu Serbijā. Mankalne un Serbija ir paplašināšanās procesa līderi, un valdība Belgradā ir pieņēmusi ļoti svarīgas ekonomiskas reformas, kas turpina novest pie labiem rezultātiem, bet īstenošana, reformu īstenošana tiesiskuma jomā un pamatiesību jomā ir uh, Serbija vēl aizvien vērā ņemams izaicinājums. Pievienošanās sarunas nekad eh, tam nevajadzētu būt pašmērķim, tā ir tikai daļa no plašāka modernizācijas un reformu procesa. Un šajā kontekstā, kā eh, pārliecināts parlamentārietis, gribētu uzsvērt to, cik ļoti svarīga ir parlamentārā uzraudzība Serbijā. Un nobeigumā ļoti pozitīvu uh, Uh, vērtēja Vučiča kunga uzsākto dialogu par attiecībām starp Belgradu un Prīštinu. Tas ir ļoti svarīgs solis. Mēs visi apzināmies, ka Serbijai un Kosovai ir jāpadziļina savs dialogs būtiskā, būtiskā mērā. Un nobeigumā vēl es uh, sākšu strādāt pie ziņojuma pirmā projekta attiec, Eiropas Savienības attiecībās ar Serbiju. Šobrīd ar AFED sekretariātu runājam par uh, Uh, laika grafikiem. Šķiet, ka pirmais projekts varētu tikt izstrādāts uh, pirms vasaras, un tad rudenī tas tiktu apstiprināts plenārsēdē. No manas puses viss iekļāvos divās minūtēs precīzi, un tagad tas prieks dot vārdu Šlainas kundzei, kas ir uh, Albānijas ziņojuma referenta. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs, kolēģi. Es eh, šobrīd runāju Knuta Flakensteina vārdā. Viņš ir Albānijas referents, viņš šodien nevarēja piedalīties sanāksmē. Mēs pozitīvi vērtējam komisijas rekomendācijas uzsākt pievienošanās sarunas ar Albāniju. Albānija ir pelnījusi šādas pozitīvas rekomendācijas. Valsts sākusi īstenot ļoti nopietnas tieslietu reformas, kas uh, atspogu, kas iekļauj arī tie, uh, tiesu sektora reformas, un process vēl nav beidzies, bet jau tagad redzam, ka tam ir pozitīva ietekme arī uz citām svarīgām prioritātēm. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams tālāks pro, r, process uh, attiecībās tiesu reformām, un tas stiprinās ref, uh, pro, progresu arī citās jomās, kā piemēram cīņa ar korupciju un organizēto noziedzību. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai šī valsts uh, saglabātu un iet uz priekšu ar reformām. Tiesu sistēmas reformas turpināsies arī turpmāko gadu laikā, jo tas galu galā ir ilgtermiņa process, bet politiskā griba un apņemšanās. Uh, ķerties pie šāda visaptveroša reforma procesa ir ļoti spēcīgs arguments uh, un parāda, ka viņiem ambīcijas ir vērstas uz Eiropu. Un Albānijas līdzšinējā pieredze ar tik visaptarošu tiesu reformu izmantos, tā, to izmantos arī citas valstis reģionā. Eiropas komisija ļoti rūpīgi ir pētījusi panākto progresu attiecībā uz visām prioritātēm un paturot prātā līdz šim panākto progresu, šobrīd ir vēl jo svarīgāk padziļināt uh, reformas un izmantot šo brīdi. No ETP skatu punktu raugoties varam tikai piekrist komisijas novērojumiem par to, ka notiek uh, politiska polarizācija šajā valstī, spēcīga opozīcija, kas īstenotu demokrātisku ekonomiku. Kontroli pār valdību, piemēram, parlamenta darbu, vienmēr nāk par labu valstīm. Tomēr ir ļoti svarīgi sadarboties pie svarīgākajām reformām, lai panāktu, ka valsts virzās uz priekšu. Jāatzīmē, ka Albānija vēl aizvien ir konstruktīva loma spēlējuma šajā reģionā. Valsts ir apņēmusies sniegt pozitīvu pienesumu reģionālās sadarbības iniciatīvām, tajā skatā Berlīnas procesam un uzlabojot divpusējās attiecības ar kaimiņu valstīm. Un arī tas, protams, nākotnē būs būtiski svarīgi attiecībā uz šīs valsts nākotni un vēlmēm. Liels paldies par jūsu komentāru Knuta Fleckensteina vārdā. Tagad Nākamais no referentiem Zeļīmoviča kungs. Viņš ir Nazvaigla kunga vārdā. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vaigla kungs mūsu grupas vārdā gribētu norādīt, ka mēs atbalstām rekomendāciju padomēji uzsākt uh, paplašināšanās sarunas. Un tas tātad paplašināšanās pakets uzsākšanu. Mēs uzskatām, ka Maķedonijai tādējādi būs iespēja rast uh, visiem izdevīgus risinājumus um, problēmu ar Grieķiju par valstu nosaukumu. Un tas būs arī pozitīvs stimuls attiecībā uz reformu prioritātēm un valsts nākotni kas ir uzskatāms par obligātu priekšnosacījumu tālākam progresam. Jaunajai Maldība, jaunā Maķedonijas valdība ir izvedusi valsts no krīzes, uzlabojas attiecības ar kaimiņu valstīm starp uh, kopienu attiecības, un uh, tā ir būtiski sasnieguma. Politiska atmosfēra un valstī šobrīd ir mierīgāka, atvērtāka dialogam ar opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Ir panākts arī vērā ņemams progress par uh, reformējot tiesu sistēmu cīņā ar korupciju un organizēto noziedzību. Un, kā tas komisijas paziņojumā pilnīgi pareizi ir norādīts, tad ir nepieciešama uzslava par šo kopējo vēlmi pātrināt reformu īstenošanu daudzās jomās, tajā skaitā mediju brīvība, reģionālā sadarbība, minorita, minoritāšu tiesības un tirgus ekonomika. Lai tālāk stabilizētu politisko situāciju, Maķedonijā būs nepieciešams nodrošināt pilnīgu sadarbību starp valdību, uh, un opozīciju, lai viņi varētu koncentrēties uz uh, nākotni un reformām. Eiropas parlaments ar prieku šeit sniegs savu pienesumu, izrādot uh, sadarbības garu starp politiskajām partijām, Žan Monē dialoga ietveros, kas plānots uh, maijā. Paldies, Zeļimaviča kungs. Kukana kungs, Prēdas kunga vārdā par Bosniju bet tā kā jūs par minūti pārsniedzāt laiku, tagad pusotra minūte. Paldies! Ir pagājis visai garš laiks, kopš pēdējo reizi tika pieņemta pēdējā paplašināšanās pakete. Redzu, ka atmosfēra kopš tā laika ir mainījusies, gan e jo, jo Eiropa tagad ir atvērtāka Rietumbalkānu valstīm. Esam pamanījuši, cik ļoti svarīgi ir sniegt ticamu perspektīvu attiecībās pievienošanās visām reģionu valstīm. Uh, No nu, sirds ceru, ka 2025. gads uh, būs uh, sasniedzama perspektīva visām šīm valstīm ar priekšnosacījumu, ka tās patiešām nopietni uztvers uh, reformas, kas saistīti ar pievienošanos Eiropas Savienībai, jo īpaši saistībā ar tiesiskumu stiprināšanu un pamatiesību ievērošanu. Cīņa ar korupciju Vēl aizvien, diemžēl, ir endēmija šajā reģionā, un tai jābūt prioritātei. Bosnijā, Hercegovinā, tur konkrētāk tagad. Šis ziņojums apstiprina to, ka ir palēninājušās reformas, un tas ir saistīts ar politiskiem konfliktiem. Manuprāt, šai konstatācijai vajadzētu tomēr sniegt politiskajai elitei vielu pārdomām un vēlmi mainīties. Ja Bosnija-Hercegovina vēlas iegūt uh, kandidātu valsts statusu drīz, uh, Es arī ceru, ka tas tā notiks, bet tas notiks tikai tādā gadījumā, ja reformas tiks pātrinātas. Neskatoties uz to, ka šis būs vēlēšanu gads, reformas, kas nepieciešams, lai pievienotos Eiropas Savienībai, tām jābūt centrālajiem fokusa punktam vēl aizvien. Pilnībā varu pievienoties tam, ka ir steidzams brīdis, uh, uz to norāda arī ziņojums, ir jāmaina arī vēlēšanu likumdošana daudz, kur es patiešām ceru, ka laicīgi izdosies panākt kompromisus. Pateicoties Eiropas Savienības un ASV mm, darbam, mm, šie procesi izdosies. Tie ir Kristiāna Predes vārdi ETP referents Bosnijas Hercegovinas jautājumā. Lielas paldies, lieliski! Esam uzklausījuši koordinātors, referentus un delegāciju vadītājus. Tagad varam pāriet pie ieinteresētiem kolēģiem paplašināšanās ziņojumā. Iziešu cauri sarakstam. Ms. Kaniete, Mr. Deli, Mr. Kovachev, Mr. Frunzulika, Mr. Mavridis, Mr. Freund, Ms. Valero, Mr. Mezerich, and Mr. Hajigorgiou. Missed anyone? Oh, chairs of delegation. Uh, well, I, I say I didn't study mathematics. Nu, Kā jau es minēju, tad, uh, lai saprastu sistēmu, ir nepieciešams uh, grāts matemātikā, bet jūs jau izteicāties. Nē, nu, ir iespēja vēlreiz izteikties. Vai vēl kāds gribētu um, tagad vairākās pozīcijās, vairākās lomās izteikties? Pīcula kungs, redzu. Johannes, jums ir vēl mirklītis uh, laika līdz pusnaktī, piemēram. Labi, ļoti jauki. Līdz nākamajam gadam, saka komisāra kungs, nu, līdz septiņiem mums darbs ir jāslēdz, tad mēģināsim to paveikt, nu, pat, tomēr, no komisāra Hāna kungam tomēr jābūt iespēju jums atbildēt. Bez 27. viņam vajadzētu sākt to darīt. Tagad sākam ar runātājiem Zofku kundze. Paldies priekšsādātājai, izteikšos īsi. Paldies komisāra kungs. Viens jautājums. Tas ir liels jautājums. Es sēžu šeit. Pēc nesenās uzklausīšanas ASV kongresā par situāciju ar Bosniju Hercegovinu. Vai komisija gatavās tam, ka pārvaldības jomā varētu būt, zinām, katastrofa pēc oktobra vēlēšanām? Jo Bosnijas pusē ir iesniegusi priekšlikumus, kas ir pretrunā konstitucionālās tiesas lēmumam. ASV valsts defer, departaments balstās uz Palmera kunga um, teiktā pagājušā gadā kongresā, un uh, viņš uh, šeit es vēlētos ļoti labprāt uh, uzklausīt jūsu atbildi. Kādus pasākumus jūs plānojat Bosnijai Hercegovinai pēc uh, oktobra vēlēšanām, ja nu pārvaldības jomā būtu katastrofa novērojama? Lielas paldies! Paldies, Zofko kundze! Piculas kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi! Esmu divu valstu delegāciju vadītājs Kosovo un Bosnija-Hercegovina. Dažas pārdomas, kas, manuprāt, ir jāaiziet šeit, šajā zālē. Gribētu teikt, ka Bosnija, Hercegovina tur bijušas kavēšanās, pagājušajā gadā tika iesniegta aptaujas anketa, bet saskaņā ar daudziem rādītājiem valstī progress ceļā uz Eiropas Savienību, nu, šķiet tāls mērķis valsts administrāciju reformas, ir zināms progress cīņā pret uh, korupciju, tiesas sistēmas reformas un cīņa ar organizēto noziedzību, jo īpašas bažas rada politiskais spiediens un iebiedēšana, kas vērsta pret žurnālistiem un uh, viņu izpausmes brīvības apdraudēšana. Un šī ir vienīgā valsts, kur uh, CPC nevarēja pietiekami īstenot parlamentārās sabiedrības eh, sadarbības deficīts ir eh, paplašinājis eh, šo robu starp Bosnijas Hercegovinas valdību un mūsu parlamentu. Progress šogad visticamāk būs mazs, jo šis ir vēlēšana gads un papildus slogam nevajadzētu apdraudēt nekādā veidā jauno vēlēšanu likumu, un ja nebū, netiks panākt vienošanās, tad politiskā krīze tikai sāsināsies, un valsts būs vēl tālāk no Eiropas Savienības. Paldies, liels paldies, Picos kungs! Mezeriča kungs. Citā lomā, lūdzu. Yeah, um, the... Paldies. Priekšstādātāji, tagad es uh, esmu Šoltes kunga lomā, kas lūdzu viņu aizbildināt, jo nevarēja ierasties uz šo sēdi. Šoltes kungs vēlējās um, teikt, kā jau komisija ir atzīmējusi jau visai gauso Kosovas progresu Kosovas valdībai ir jāturpina, nestoties ne uz ko, turpināt reformu procesu, lai varētu parūpēties par to pelnīgu īstenošanu. Ir jācīnās uh, pret korupciju, organizēto uh, noziedzību, ir jābūt pilnīgi neatkarīgai tieslietu sistēmai. Ir panākt zināms progress, arī uh, sērbu tiesneši ir pieņemti darbā. jo projām, diemžēl, eh, tieslietu sistēma nav pilnīgi brīva no korupcijas un eh, noziedzīgās pasaules ietekmes. Eh, tas ir jāreformē pēc iespējas ātrāk, lai arī varētu baudīt bezvīzu režīmu. Startautiskās tiesības arī ir jāievēro, tas ir ļoti svarīgi. It sevišķi, ja Kosova vēlas spēlēt aktīvu lomu startautiskajās organizācijās, lai reģionā varētu turpināt garantēt stabilitāti sadarbībai ar startautiskajām organizācijām, ir jānorisinās pēc iespējas labāk. Jāpiemina arī energo joma. Diemžēl Eh, šeit eh, nav panākts daudz progresa, it sevišķi bērīgi izstās eh, ekoloģiskā situācija. Tas nāk no Šautes kunga. Es ceru arī, ka viss tas tiks ņemts vērā, domājot par špicem kandidātiem nākamajās vēlēšanās. Paldies! Tagad nākamie runātāji. Goe, ja tagad Hadžigorgiju kungs. Vai es to gribu, brother? Eh? Καταρχήν θέλω να ευχηθώ. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā gribētu paust kādu cerību. Es ceru, ka tās sarunas, kas jau ir uh, uzsāktas uh, starp Grieķiju un uh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, nu beidzot tiks atrisinātas, un tad šī tas vairs nebūs čērslis pievienoties Eiropas Savienībai. Tālāk par Turciju Zinu, ka daudzas Eiropas Savienības valstis um, apzinās, kas notiek Turcijā. Tajā pašā laikā maz ir to, kas um, ciestu tiešā veidā, un tādēļ varbūt nav pietiekamas rīcības. Daudzu gadu garumā mūsu attiecības ar Turciju, nu, pastāvīgi ir tādas ļoti nepasta, nepastāvīgas, un, uh, un tādēļ tur rezultātu īsti nav. Es domāju, ka komisārs Hāns ļoti labi zina, kāda ir šī situācija. Devītais gads, kopš viņš strādā komisijā, un arī viņš sapratīs, ka mūsu politika attiecībā uz Turciju ir izgāzusies. Uh, esam strādājuši, esam darījuši, mēģinājuši ko paveikt, bet, nu, tam visam īsti jēgas nav bijis nekādas. Pastāvīgi tiek atkārtots viens un tas pats, nu, un arī es nogurstu pastāvīgi atkārtojot viens un tās pašas lietas. Tajā pašā laikā nesen izlasīju, ka vairāk nekā 600 uh, Uh, bērni, kas uh, ir nepilngadīgi Turcijā, atrodas uh, cietumos. Un pavisam nesen cietumā tika ievietota sieviete, kurai, kuras bērns, viņa kopā ar bērnu viņa nonāca cietumā, un bērnam pat nav trīs gadi vēl. 30 sekundes man vēl, jūs ne, neminējāt, cik daudz man laika bija. Ziņojumā kādā brīdī ir teikts, ka Turcija atbalsta sarunas par uh, samienāšanos ar Kipru, bet pat ja tāda ideja būtu, nedrīkst ignorēt to, ka 45 gadu garumā tur ir bijusi okupācija, un tai vēl aizvien ir milzīga, ļoti smaga ietekme. Paldies! Thank you, Mr. President. Kalniec kundze, paldies priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu šo paplašināšanās pakotni, kas piedāvā, lai Albānija un Maķedonija varētu uzsākt iestājas sarunas ar Eiropas Savienību. Jāsaka, ka tās būs pirmās sarunas, kas uzsāksies pēc gandrīz piecu gadu pārkāpumu. Jāsaka, visām Rietu un Balkānu valstīm tā ir ļoti svarīga vēsts. Ceru, ka Eiropā doma jūnijā um, ieslēgs zaļo gaismu uh, sarunu. No uzsākšanai. Es uzskatu, ka šis process būs ārkārtīgi svarīgs, lai varētu cīnīties pret organizēto noziedzību, korupciju un eh, divpusējām ķildām reģionā. I, tas varētu palīdzēt veicināt eh, politisko stabilitāti, kā arī izkopt labas kaimiņu attiecības Rietumu Balkānos. Uzskatu, ka valstu panāktais progress, kā arī komisijas priekšlikumi, uh, ļauj mums um, palīdzēt labāk apzināties, ko, kādu, kā savu ietekmi Krievija mēģina šajās valstīs paplašināt. Mums jādomā par 2025. gadu, kad pirmā vai visas četras kandidātu valstis varēs pielikt punktu sarunām un iestāties ES. Paldies! Thank you, Sandra Kanieta. Paldies, Kalnietis kundze. Fronculiks kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Mēs piedzīvojam tādu unikālu iespēju, runājot ne tikai par trim, bet sešām valstīm Rietumbalkānos. Bulgāriju, Aust Austriju, Rumāniju reģionā, Somija, Horvātija, Vācija, tā tad eh, šī ir unikāla iespēja galu galā atrast šo prezidentūru noslēgumā risinājumu. Komisāra kungs, ko jūs sagaidāt no Sofijas samītā un no pēdējā samīta Londonā? Jo pat bijušās Dienvidslāvijas republikas Maģedonijas nosaukums arī ir burtiski tā kārtas, kuras ir likti panākumi Rietumu Balkānos, runājot par politisko progresu. Ir nepieciešams referendums. Arī Grieķijai šī situācija ir ļoti piņķerīga, ņemot vērā arī koalīciju, eh, kas tur ir pie varas Sirīza ir koalīcijā. Ja Eiropas Savienība neapzināsies, cik šā, šis jautājums uh, ātri ir jāatrisinās, tad paplašanāšanās process nebūs tāds uh, nopietni uztverams, un tas ietekmēs nevien visa reģiona uzticamību, bet arī ES uzticamību. Tas jāpatur prātā vēl Kosovas un Serbijas jautājums bet es uzskatu, ka Maķedonijas valsts nosaukums šeit ir pat vēl svarīgāks. Tas uh, patiešām iekrāso visu šo procesu. Tieši tādēļ Eiropas Savienībai ir jāapkopo visi spēki, lai beidzot šos divus problēmu jautājumus atrisināt. Paldies! Paldies! Valēro kundze! Paldies, priekšsādētāji! gribēju uzdot jautājumu Hāna kungam par Turciju. Jūs pārāk daudz tam nepāskā, nepieskārāties, bet jūs teicāt, ka Turcija turpina attālināties no ES. Un tomēr joprojām tā mums ir ļoti svarīga partnere. Es gribēju pavaicāt par iestājas sarunām. Vai tās jūsu acīs tagad ir pilnībā pārtrauktas, vai tomēr ir vēl kāda cerība? Un par kādu veidu partnerību mēs runājam, kādi tad ir nākamie soļi. Lasot ziņojumu šeit var redzēt pieminētas daudzas jomas, tā tad ir tāds uh, pieticīgs progress, uh, nav bijis pietiekama labas sagatavošanās un tikai dažās jomās tiek runāts par labu sagatavošanos vai par to, ka nav panākts progress tieši šogad. Ko tad mēs varētu lasīt nākamajā Turcijas ziņojumā, vai tāds vispār būs? Vai mēs vispār pārcērtam visas uh, saites ar Turciju runājot par iestāju, iespējamo ES? To gribēju no jums dzirdēt. Paldies, Valēro kundze! Kovačev kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām paldies komisijai par to, ko tā dara šajā reģionā. Divi jautājumi. Pirmām kārtām, ko jūs domājat par Grieķijas pozīciju? Esam dzirdējuši šo to no Atēnām, ka varētu sākt sarunas, bet uh, tiek uzlikts veto iestājai NATO tā, tie nav pirmie komisijas ieteikumi par sarunu uzsākšanu. Es ceru, ka jau drīz notiks kaut kāds progress. Otrām kārtām Ja mēs runājam par eh, Sofijas eh, samitu, Sandra Kalniete jau arī to pieminēja, ir jābūt ļoti skaidram politiskam vēstījumam ne tikai reģionā dzīvojošajiem, bet arī visiem, pilnīgi visai pasaulē, ka šī reģiona nākotne ir eh, meklējama Eiropā, nekur citur. Ir arī šī sešu valstu deklarācija paziņojums, un ja piecas valstis neatzīst šo statusu. Varbūt, ka Sofijā varētu raidīt tādu ļoti ah, pārliecinošu politisko signālu. Es domāju, ka politiskiem signālam ir jābūt ļoti skaļam, pārliecinošam. Es zinu, ka jūs kopīgi ar Mogherini kundzi darāt visu, kas ir jūsu spēkos, bet varbūt, ka vēl tagad ir uh, savu pūliņu vēl vairāk jākāpina. Paldies, tagad Mavrīdis kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> I think my colleague makes. Domāju ka pateicoties kolēģi teiktajam, man tagad ir vieglāk izteikties, piekrītu par visiem simts procentiem. Ir arī ļoti jauki, ka šķiet notiek kaut kāds progress. Rietum Balkānos, protams, to nākotne ir Eiropas Savienībā, bet pagājuši nedēļu, vai nu tas bija Junker kungs vai Mogarīnī kundze, kas teica, ka Dažas citas valstis, varbūt Krievija vai uh, Turcija, jau ir mēģinājušas paplašināt savu ietekmi šajā teritorijā, vai mēs esam jau kaut ko palaiduši garām, nokavējuši? Kā tad mainīt šo virzīnu? Tas par Turciju. Viens ļoti vienkāršs jautājums. Komisāra kungs, vai jums šķiet, ka Turcijā ir neatkarīga tiesu vara? Jā, Turcija tiek saukta par strateģisku partneri. Uh, kur tiek uzņemti 300 tūkstoši bēgļu, bet īstenībā viņi paši varētu radīt 200 eh, tūkstoši bēgļus, eh, ņemot vērā invāziju Afrinā. Nu, vai tad mēs to varam saukt par strateģiski izšķirīgu partneri? Jā, šatad uh, eh, nāks izmantot diplomātisku valodu, bet nu vienā brīdī vādzis ir pilns. Paldies! Paldies! Andor Delikungs! Paldies, priekšsēdētāji! Protams, es augstu vērtēju šos ziņojumus, bet tā vietā, lai tos tagad iztirzātu, gribētu uzdot jautājumu Hāna kungām par uh, Makrona runu pagājušās nedēļas Strasbūras plenārsēdē, kur viņš runāja par paplašināšanos. Es no savas puses varu tikai piebilst, ka šī komentāri zināmā mērā panākto progresu mēģināja nonivilēt. Tika runāts arī par jauniešu iesaisti paplašināšanās procesā. Bet ņemot vērā šo pagājušās nedēļas uzstāšanos, eh, Rietumu Balkāni varbūt vairs netiek uztvert tik nopietni, ņemot vērā arī to, ka šī runa uh, ir notikusi, ir bijusi divus mēnešus pēc komisijas stratēģijas daudzināšanas. Ir eh, Bulgārijas prezidentūra tagad, ir citas dalībvalsts, kas atbalsta paplašināšanos. Arī mēs šeit, uh, nu, uh, nekuļam tukšus uh, salmus. Mēs ceram, ka visas reformas tiks um, īstenotas uh, pirms iestājas Eiropas Savienībā, bet šādas runas patiešām ir ļoti tūridzīgas, uh, netiek ņemtas vērā ne Eiropas Savienības vajadzības drošības jomā, ne arī šī reģiona nozīme kopumā. Gribēju patiešām dzirdēt jūsu reakciju uz to. Paldies Delī kungam saskaņā ar manu sarakstu. Pēdējais ir Freunde kungs, kas tagad uzstāsies. Lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es tagad gribētu atgriezties pie Frunzulikas kunga teiktā par to, uh, cik uh, liels ieguvums varētu būt secīgās prezidentūras tagad uh, padomē Ja runājam par Austriju, atļaušos tomēr oponēt. subsidiaritāte, drošība un Brexit tagad ir galvenie jājām zirdziņi Austrijas prezidentūrai. Nesmu dzirdējis nevienu pašu uh, vārdu par Rietumu Balkāniem no prezidentūras mutes. Tad kad jūs tikāties ar Austrijas premjeru Hāna kungs, vai jūs mēģinājāt bilst arī kādu vārdiņu par Rietumu Balkāniem, lai pievērstu šim reģionam vairāk uzmanības? Jo jāsaka, ka Austrijai šis reģions ir ļoti tūs, ņemot vērā mūsu vēsturi. Mums allaž ir bijušas labas attiecības ar šo reģionu. Paldies! Thank you. Any further request to speak? Paldies, vai vēl kāds vēlētos runāt? Nē, Hāna kungs, lūdzu, jums vārds. Mēģiniet atbildēt uz pēc iespējas lielāku jautājumu skaitu. Paldies! Es mēģināšu nedaudz sagrupēt šos jautājumus pirmām kārtām. Turcija. Domāju, ka mēs visi esam viens prātis. Otrakārt, mēs, protams, zinām, kāda ir dalība valstu pozīcija. Ir tikai viena valsts, cik man zināms, kas runā par iestājas sarunu pārtraukšanu. Visas pārējās uzskata, ka durvis nevajag aizcirst. Un ir mums lūgušas tāpat kā jūs pielāgot pirms iestājas um, palīdzību, finansiālo palīdzību. Uzskatu, ka mēs savā vidusposma pārskatā esam bijusi, bijuši ambiciozāki uh, par līdz likumdevējiem. Iepazīstoties ar šo priekšlikumu, mēs runājām 100 miljoniem plus 75 miljoniem budžetā. Tā bija padomes un parlamenta vienošanās. Mums nevajadzētu tagad mēģināt sacensties, kurš tad samazinās šo finansējumu lielākā apmērā. Mums vienkārši ir jādomā par to, kādas ir mūsu attiecības ar Turciju. Te nav nekādu pārpratumu. Ja runājam par iestājas sarunām, ir iestājusies zināma stagnācija Ja es runāju ka, par to, ka Turcija ir ļoti svarīgs strateģisks partneris, ņemot vērā šīs valsts izmērus, tas nav apšaubāmi. Ģeostrateģiskā situācija, tāpat kā iedzīvotāju skaits un mm, dažādi apdraudējumi, īstenībā neliek apšaubīt šo vārdu patiesumu. Gadāmās vēlēšanas šķiet ir arī uh, ieplānotas ekonomisku apsvērumu dēļ. Sito, ekonomiskā situācija Turcijā kļūst aizvien bēdīgāk, un, protams, to tā nevar atstāt. Tas uh, var ietekmēt arī stabilitāti valstī. Un mēs arī negribam, lai Turcija kļūtu mums par apdraudējumu. Mums nevajag to tā vienkārši ignorēt. Ja mēs runājam par politisko gaisotni, mēs varētu arī uh, izmantot kādu izdevīgu brīdi, runājot par um, jauninājumiem muitas savienībā. Tas ir gan mūsu, gan dalību valstu, gan Turcijas interesēs um, celt šo muitas savienību nākamajā līmenī. Domājot par plānotajām vēlēšanām un priekšvēlēšanu kampaņu, es ceru, ka kampaņa Turcijā un cerams ne ārpus tās neradīs papildus spriedzi un pārpratums uh, starp Eiropas Savienību un Turciju. Protams, Daudzējādā ziņā tas ir arī atkarīgs no Erdogana, viņa draugiem un kolēģiem, kā tiks organizēta šī kampaņa. Un mēs varētu varbūt arī vairāk racionalizēt savus attiecības Protams, mūsu viedokļi vairākās jomās var atšķirties. Mēs esam ne tikai cilvēktiesību pārkāpumus kritizējuši, tāpat esam arī norādījuši uz robežu līgumu pārkāpumiem un esam vienmēr runājuši skaidru valodu un esam to apņēmušies darīt arī turpmāk. Bet neaizmirsīsim, ka Turcija mums ir ļoti svarīgs partneris, kaimiņš. to vienmēr vajadzētu paturēt prātā. Tieši šī iemesla dēļ padome ir pieņēmusi attiecīgos lēmumus, pieminot citas valstis. Ja runājam par šo bēdīgi slaveno nosaukumu, valsts nosaukumu, uzskatu, ka turpmāko nedēļu laikā mēs varētu bruģēt ceļu uz sarunām, lai uh, varētu tās uzsākt ar fairom. Tas ir uh, ļoti svarīgi gan šai valstī, gan tās uh, pilsoņiem un, protams, arī reģionam kopumā. Tas pats attiecas arī uz Albāniju. Kosova, protams, allaž notiek kas tāds, kas uh, nav uzskatāms par pārāk pozitīvu notikumu pavērsienu, ja mēs runājam par sešu pilsoņu izraidīšanu uz Turciju. Tika pārkāpti tiesiskuma principi, bet no otras puses Jārunā arī par Kosovas parlamenta kapacitāti pieņemt šo likumdošanu attiecībā uz demarkāciju. Eiropas Savienība jau savā stratēģijā atrunāja šo jautājumu, sakot, ka mēs nepieņemsim nevienu jaunu dalību valsti es saimē, ja tā nebūs atrisinājusi iekšējos robežu jautājumus. Kosovieši alaži ir uzskatījuši, ka tas nāk uh, par labu tieši Serbijai, tās interesēm, bet īstenībā, ja dialogs uh, vainagosies panākumiem, ieguvējs būs abas puses. Tas eh, veicinātu abu valstu attīstību. Ja runājam par eh, Bosniju Hercegovinu, negribu izdarīt pieņēmumus, eh, kas notiks, ja vēlēšanas nenorisināsies saskaņā ar visām normām, Ja vēlēšanas uh, norisināsies saskaņā ar visiem starptautiskajiem standartiem, tas, protams, uh, būs liels ieguvums. Bet, ja tā nebūs, tas nenoliedzami ietekmēs valsti sliktā veidā. Mēs vēlamies veicināt uh, vienošanās rašanu, bet visiem svarīgākajiem politiskajiem spēlētājiem valstī ir jāapzinās, kādu atbildību viņi uzņemas. Iepazīstoties ar uh, aptauju rezultātiem, aprunājoties ar uh, valsts iedzīvotājiem, it sevišķi jauniešiem. Es arī šeit Eiropā tiekos ar Bosnijas Hercegovinas uh, iedzīvotājiem, uh, pilsoņiem, un visi lūdz, lai mēs viņus atbalstām uz uh, ceļā uz ES. Uh, Un, protams, viņi ir arī noraizējušies, ka varētu iepalikt aiz citām valstīm šajā reģionā. Mums ir jāapzinās, ka arī etniskajām grupām ir atšķirīgas intereses, tur ir arī tādi ļoti delikāti jautājumi iesaistīti, bet eh, kopumā ir jāatrod risinājums, lai varētu bruģēt eh, šo uh, ceļu uz iestāju ES. Mēs, protams, esam gatavi palīdzēt, kā vien varam, bet arī uh, eh, politiskajiem līderiem ir uh, savs artā, savu artavu tajā visā jāiegulda. Un ja uh, līderi ir eh, patiesi noskaņoti atrast šādu risinājumu un nemēģina tikai vilcināt laiku, tas ir ļoti labi un mēs esam gatavi palīdzēt kā vien iespējams. Ja runājam par Austrijas prezidentūru, uzskatu, ka Rietumbalkāni mums ir ļoti svarīgi. Austrijā ir ļoti daudz uh, ciešu kontaktu ar Rietumbalkānu valstīm. Es esmu arī uh, jautājis ārlietu ministrijas pārstāvjiem, vai ir iespējams organizēt kādus pasākumus uz vietas Balkānos. Esmu arī apzinājis Rumānijas, Somijas prezidentūras. Un jāsaka, ka dzirdētā atbilde visā visumā ir iepriecinoša, bet pie tā vēl varam atgriezties par Sofijas samitu runājot. jāatceras, kas notika Austrum partnerības samitā. Mums ir jāpievēršas konkrētām prioritātēm, protams, jāatbalsta reģionā esošo valstu proeiropīskie centieni, ja tur netiks panākts progress Um, arī uh, būvējot šo kopīgo Eiropas ekonomisko zonu, garantējot labāku infrastruktūru, labākus savienojumus ne tikai transporta jomā, bet arī domājot par enerģētiku un digitalizāciju. Ja mēs tā tad visu to nedarīsim, tas, protams, nenāks par labu šīm valstīm. Protams, jādomā arī par reģiona ekonomisko attīstību ir daudz trūkumu, bet arī potenciāls ir ļoti liels, tas nav pilnībā izsmelts. Un jāsaka, ka ekonomikas attīstība arī palīdz veicināt reformu veikšanu tiesiskuma jomā. Jūs pieminējāt arī eh, lielākos trūkumus, eh, tie nevienam nav sveši. Uh, Tādēļ mēs vēlētos, lai attīstība norisinātos ilgspējīgā veidā. Es esmu lūdzis arī saviem dienestiem, lai turpmāk vairāk uzmanības tiktu pievērsts um, pirmās un otrās uh, instances tiesu reformēšanai. Ja runājam par augstāko tiesu, ir eh, jābūt konkrētām vadlīnijām, kā rīkoties eh, konkrētās situācijās, bet eh, runāt par pirmās, otrās instances tiesām, tur ir jānorisinās pirmajām reformām. Jo, protams, pirmās, otrās instances tiesas ir tās, kas vistiešākā mērā ietekmē pilsoņu dzīvi, jo ļoti maza lietu salīdzinoši tiek izskatītas augstākajā tiesā. Tā tātad ir tā mēraukla, ar kuras palīdzību vislabāk var novērtēt eh, tiesiskuma funkcionalitāti. Un tad jau ir jādomā par turpmākajiem soļiem, par iespējamo decentralizāciju, veiktspēju, par to, cik eh, labi strādā vietējās un reģionālās struktūras institūcijas. Protams, par to ir jārunā vēl detalizētāk nekā līdz šim. Daudz uzņēmēji gan reģionā, gan ārpus tā man ir eh, sūdzējušies par korupciju, cik ļoti tā ir uh, piedzīvota gan vietējā, gan reģionālā līmenī. Mums ir tādēļ jāņem vērā, kas notiek reģionā. Uh, jāvēršas pret trūkumiem. Serbijas gadījumā izvērtējums ir veikts. Serbija ir viens no galvenajiem spēlētājiem reģionā. Prezidents ir ļoti drosmīgs, viņš meklē dialoga iespējas notiek arī diskusijas valsts līmenī. Viņš eh, savu darbu dara pārdomātāk, eh, varbūt nekā tas ir noticis līdz šim. Tas gan nenozīmē. ka mēs uh, nekritizējam uh, trūkumus tiesiskumu jomā. Protams, eh, ir vēl vairāk priekšnosacījumi jāizpilda, līdz eh, mēs eh, pieprasījām, lai reformas tika veikts līdz 2016. gada beigām. Nu, tagad jau ir 2018. gads, ir vēl nepadarīti darbi. Tādēļ Serbijai pašai arī ir jāapzinās, kuri pienākumi tai vēl ir jāpaveic. Protams, nepietiek tikai vienā jomā spīdēt un citās ļoti daudz ko iekavēt. Tagad pēdējā doma. Jūs pieminējāt Makrona kunga runu un uh, kādu atbalsi tā izraisīja. Es domāju, tas ļoti labi ilustrē mūsu stratēģiju. Tika pieminēts tikai viens konkrēts datums, un tas ir tāds, uh, nu, pagaidām noteikts. Protams, tas izraisīja arī zināmu reakciju šobrīd gan reģionā, gan ārpus tā jau uh, nu, ir tāds kā ceļa stabiņš iedzīts. Līdz šim bija tādas uh, zināmas neskaidras aprises, bija apsolīta šī Eiropas perspektīva, un tā varbūt nelikās tik taustāma. Tagad tā ir kļuvusi saredzama, taustāma, un, protams, mēs varam saprast arī paustās raizes tieši tādēļ Es allaž saku, ka datuma nospraušana ir arī radījusi tādus uh, ieguvumus gan reģionā, uh, tagad uh, tur ir motivācija strādāt smagi, kaut ko panākt. Pilsoņi zina, ka jā, ir šis konkrētais datums un uh, līderiem uh, ir jāveic savu uzdevumi, bet arī mūsu dalībvalstīm tas ir jādara. Uzskatu, ka tie ir ļoti eh, saprotami argumenti. Mums ir jāapzinās, kā mēs varam uzlabot lēmumu pieņemšanas procedūru. Tādējādi kļūstot proaktīvāki. Tieši šī iemesla dēļ komisija rudenī liks priekšā piedāvājumu par vairākām jomām, kurās ir iespējams pāriet no vienbalsības uz kvalificētu vairākumu procedūru, lai mēs varētu būt efektīvāki, lai mēs vienkāršāk varētu pieņemt lēmumus, būt proaktīvāki, arī e, vadot procesus, tos ietekmējot un galu galā arī lemjot ātrāk bez liekas kavēšanās. Domāju gan par tādu globālu mērogu, gan arī reģionālo pusi. Uzskatu, ka šādas arī iekšējās ES diskusijas ir nepieciešamas, bet uh, Atšķirībā no uh, prezidenta Makrona, es uzskatu, ka to visu ir iespējams darīt vienlaicīgi, paralēli. Nu, nevajag tagad gadiem ilgi gaidīt, ka, līdz mēs varēsim par kaut ko vienoties un tad jau turpināt visu sarunu procedūru. Nē, es Domāju, ka tieši pretēji šis ir tas nepieciešamais pozitīvais spiediens, kas bija jāizdara, lai mēs arī paši pastītos, kas notiek šeit, es iekšienē, kā mēs veicam savu darbu, ko ir iespējams uzlabot. Un esam apzinājušies, ka ir daudz ko iespējams uzlabot. Un saprotam, ka šie jautājumi ir jārisina. Visbeidzot, rezumējot, varu teikt, jāatminas. Ja citi mūsu partneri uh, paveic savus uzdevumus, arī mums tas ir jādara, mums ir jātur dotais vārds, un arī, nu, tas, no tā ir atkarīgs to, cik, tas, cik nopietni mūs uztvers pārējie. Jā, mēs esam maigā vāra, tāda alaža esam bijusi, un Mūsu uzticamība, mūsu pārskata atbildība ir mūsu galvenais spēks. To vienmēr esmu atkārtojis. Arī Rietumu Balkānu gadījumā tas joprojām ir spēkā. Tādēļ es lūkšu jūs, kā parlamenta deputātus, uzsākt šādas debates savās dalību valstīs. Tas ir nepieciešams. Tas būs priekšnosacījums jebkurai nākamajai paplašināšanās procedūrai, bet tas, tam ir jānorisinās paralēli, tiem ir jābūt blakus ejošiem procesiem. Paldies! Nevien par jūsu neatslāpstošo interesi, bet arī par spēcīgo atbalstu. Daudzi no jums ir bijuši ļoti aktīvi vienā vai vairākās no Rietumu Balkānu valstīm. Es būtu patiešām ārkārtīgi priecīgs, ja es varētu atvērt savas pārstāvniecības šajās valstīs, kas palīdzētu valstīm sagatavoties ceļā uz Eiropu, iemācīt arī dažādas procedūras, lai viņi varētu pamācīties no mums, jo tas patiešām ir viens no galvenajiem noteikumiem, lai iestātos uh, ES. Paldies, Johannes. Kolēģi, pirms ceļaties un dodaties prom, sākumā vēl pēdējais komentārs. Tas ir saistīts ar pagājušās nedēļas notikumiem Strasbūrā. Vienu lietu gribētu skaidri norādīt. Nevis komisārs Hāna kungs, kurš lemj par kolēģiju sanāksmes laika grafikiem un darba kārtību, cik ir par to atbildīgi. Sākumā es nebiju pārliecināts pat, ka būtu laba ideja iepazīstināt Strasbūrā ar paplašināšanās ziņojumiem. Tādēļ, ja jums nevienam nav iebildumu, tad es vēlētos uzrakstīt jau tagad prezidentam Junkara kungam vēstuli un lūgt nākamo paplašināšanas paketes prezentāciju noturēt tomēr Briselē, jo šoreiz Tas bija prezidents Makrons, kurš izteicās par ilgu. Vai mēs zinām, kas aprīlī izteiksies uh, un kad, kurš tad būs grafikas organizējis? Jo es jau dzirdēju no um, Hāna kunga visticamāk 19. gada aprīlī būs nākamais ziņojums, tādēļ mēģināsim jau tagad vienoties par datumu Briselē un lai visiem tas būtu skaidrs. Gribētu pateikties komisāram Hāna kungam par to, ka viņš šodien pie mums ieradās. Manuprāt, bija ļoti vērtīga viedokļa apmaiņa. Un tas noteikti ļaus arī mums Eiropas parlamentā turpināt darbu pie ziņojumiem. Turpināsim visi kopīgi strādāt, lai paplašināšana būtu veiksmes stāsts. Liels paldies! Slēdzu sanāksmi!